Right, good morning, everybody. I've, uh... Labrīt visiem! Nedaudz esam aizkavējuši sākumu tādēļ, lai varētu sagaidīt vairāk politisko grupu locekļus, bet, nu, šķiet, ka, šķiet, ka šobrīd ir pārstāvēts vairums politisko grupu. Jāsaka, man šorīt ir patiešām liels prieks, liels prieks sveikt Geriju Gensleru, kas ir ASV vērtspapīra tirzniecības komisijas priekšsēdētājs. Un tā, tā, tā ir ASV regulatīvā iestāde, kas ir lielā mērā um, tātad, at, um, kuras pienākumi ir regulēt šo derivātu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgu ASV. Un tagad mēs dosim vārdu Gerija Genslera kungam. Ceru, ka arī visi ir varbūt ieguvuši viņa runas. Um, viņa runas kopiju. Nu, neesmu gan pārliecināta, ka viņš pilnīgi precīzi atspoguļos visu, kas ir šajā runā, varbūt nedaudz novirzīsies no tēmas, bet, nu, uzklausīsim tagad šo runu, un pēc tam arī mums būs diskusijas. Liels prieks, ka šodien esat pie mums ieradies, un ceru, ka varēsiet ar mums padalīties aktuālākajos notikumos, kas šobrīd notiek ASV, un arī mēs varēsim iesaistīties diskusijās par šiem atvasinātiem finanšu instrumentiem. Genslera kungs. Izslēdzās mikrofons. There we go. Uh, uh, good... Labrīt visiem. Labrīz, labrīt priekšsēdētāja Bolzas kundze un Finanšu un ekonomikas uh, komitejas biedri. Šodien esmu ieradies, lai runātu par uh, šiem mīmaiņas vērtspapīriem, ko sauc arī par swaps angliski, un gribētu jūs iepazīstināt arī ar savām meitām Lī un Izabeli, kas šodien man ieradās līdzi, uh, jo viņām skolā ir brīvdienas, tādēļ viņas izlēma arī varētu doties uz Briseli. The, uh, 2008, financial... 2008. gada finanšu krīze bija globāla krīze, un Es uzskatu, ka finanšu sistēma neizturēja šo pārbaudījumu, un tas pats attiecas arī uz finanšu regulatoro sistēmu, kas neveica um, savus pienākumus krīzes laikā. Un daudz cilvēku Eiropā un ASV, kam nekad nav bijuši, bijusi īpaši liela sasaiste ar šiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem vai patiesībā nekādas sajēgas par šiem jautājumiem lielā mērā cieta. Un es domāju, ka šie OTC Uh, derivāti ir 2008. gada finanšu krīzes centrā. Jāsaka, tie radīja lielāku risku ar mazāku kapitālu. Protams, ka ASV nodokļu maksātāji izglāba uzņēmumu AIG, uh, kuru, uh, kuru šim uzņēmumam bija 2 triljonu ASV dolāru derivātu por, uh, portfelis to pārskatīja no Londonas, un tas lielā mērā bija saistīts ar, ar citām finansu institūcijām, kas lielā mērā negatīvi ietekmēja visu šo sistēmu. Un, kā mēs vēlāk uzzinājām, tad nodokļu maksātāja nauda uz uh, AIG plūda cauri daudzām um, globālām un arī Eiropas bankām. Un tas mums norādīja, ka mums nepieciešams samazināt uh, risku uh, un instrumenti, kas sākotnēji bija arī paredzēti tā darīšanai, palielināja risku. Un tā kā kapitālam nu riskam nav geogrāfisku robežu, tad ņemot vērā, kāda ir situācija šodien pasaulē, mums patiešām nepieciešams sastrādāties, un man liekas priekt arī priekšsēdētāji man šodien ir uzaicinājuši šeit piedalīties. Un pirms mēs pārējām pie reformām, es gribētu nedaudz runāt par mūsu regulatoro sistēmu ASV. 30. gados mūsu iepriekšējās krīzes laikā mūsu prezidents Franklins Rūzvelts devās uz kongresu un izveidoja divus uh, tirgus regulātorus. Viens no tiem ir Vērtspīra un biržas komisija, un tas bija arī tas aizsākums um, vērtspapīra tirdzniecības komisijai, un tas lielā mērā arī ietekmē lauksaimniecības produktu cenas um, CFTC, kas ir šī vērtspapīra tirzniecības komi, komi, uh, komisija, mūsu pienākums ir um, regulēt tirgu, nodrošināt, lai tirgus netiktu ļaunprātīgi izmantos, lai nebūtu krāpšana, un mēs um, regulējam arī tirgus dalībniekus, lai pārliecinātos, ka viņiem ir pietiekami daudz kapitāla dalībai tirgu, un mēs arī uzraugām tirgu, lai pārliecinātos, ka visi dalībnieki ievēro likumus. Šo derivātu jauninājumu, kas patiesībā sākās 19. gadsimta sākumā un ko regulēja mūsu priekšteči 30. gados, kā arī situācija lielā mērā mainījās 80. Gadījos, ga, gados, un mēs zinām, ka tos sauc par OTC derivātiem, tātad tieši tirgojumie atvesinātie finanšu uh, uh, instrumenti. Jāsaka, ka Āzijā, Eiropā un ASV lielā mērā tie vēl aizvien netiek regulēti, un tas nozīmē, ka arī tagad, pēc gandrīz 30 gadiem, ka um, šis regulējums, par ko esam ilgi un gari diskutējuši, un arī šī komiteja lielā mērā skata šos jautājumus. Tirgu ir aptuveni 600 triljoni dolāru, un tas nozīmē, ka tie ir aptuveni 12 dolāri um, attiecībā uz katru dolāru, kas tiek saražots visā pasaulē, neskatoties to, vai tas būtu ASV, Eiropā vai Āfrikā. Un, manuprāt, nu ir tas īstais brīdis, kad sākt regulēt tirgu, kad to uh, vajadzētu darīt, tāpat kā tas attiecas arī uz vērtspapīru tirgiem. Manuprāt, uh, šīm reformām ir jābūt visaptverošām un starptautiskām, un Un tādēļ jāsaka, ka pagājušā gada septembrī un oktobrī, kad Pitsburgā sanāca kopā G20 līderi, um, tika nolemts, ka nepieciešams uh, standartizēt OTC uh, līgumus, un tie būtu, um, šeit tirzniecībai jānotiek um, ar elektronisku tirzniecības platformu palīdzību līdz 2012. gadam. Es uzskatu, ka uh, visaptverošas regulāri aktīvās reformas, tas, tam ir jātiec uz visām precēm un uz visiem līgumiem. Es tādu domāju, ka tam ir jātiec arī uz valūtu, um, valūtu apmaiņas, kā arī procentu maksājumiem un arī uz um, precēm un produktiem, kā piemēram lauksaimniecības produkciju. Un bieži vien uh, tiek runāts arī par šiem mīmaiņas vērtspapīriem. Un šeit es vēlētos atsaukties uz vairākiem aspektiem. Viens tā tad ir uh, regulēt pašus šos uh, veicējus, otrs ir veicināt caurskatāmību un uh, caurskatāmas tirzniecības platformas, un treškārt ir nepieciešama norēķina analīze. Un tagad par katru no tiem. Pirmkārt, kas attiecas uz šo uh, derivātu dīleriem, jāsaka, ka tie lielā pārsvarā ir saistīti ar starptautisko tirgu un um, divpusējām transakcijām. Jāsaka, ka šāda veida transakcijas finan rada lielāku uh, finansu risku institūcijās. Mēs zinām, ka ir aptuveni 14 šāda veida finansu institūcijas, uh, um, 5 uh, vai 6 ASV, 5 vai 6 Eiropā un vēl divas citur pasaulē. Un, manuprāt, tieši šīs institūcijas ir tās svarīgākās. Valdības nedrīkst pieļaut, lai, tās, um, lai tām būtu negatīvi rezultāti. Un tieši ar lielāku kapitāla daudzumu mēs šo risku varam samazināt. Un jāsaka, uh, šie dīleri ir arī jāregulē tādēļ, lai būtu standartizētāks tirgus, kā arī dokumentācija. Tas nozīmē, ka um, līgumus slēdzot, um, visas šīs detaļas līgumos būtu līdz, līdzīgāks, un tas arī samazinātu risku. Un visbeidzot, attiecībā uz šiem dīleriem vai uz uh, šiem veicējiem ir nepieciešams um, tātad veikt uzskaita attiecībā uz um, šiem tirzniecības nolīgumiem, un mums jāredz, kas ir šī pieejamā informācija. To... Es domāju, ka otrkārt mums ir jāveicina arī šāda veida tirgu caurskatamība, un šādu caurskatamību varētu panākt tikai tad, ja šīs transakcijas tiks eh, veikts regulētu platformu veidā. Es saprotu, ka Eiropā vēlāk šajā gadā jūs sāksiet uh, diskutēt par norēķinu jautājumiem, par kapitāla jautājumiem. Tas jau būs šo vasaru. Bet galvenais, es domāju, ir caurskatāmība. Tieši stiprinot eh, caurskatāmību ir iespējams mazināt riskus. Tomēr caurskatāmība nepie, ir nepietiekama pati par sevi. Ir nepieciešams saistīt to ar labākām cenām, arī ar risku norobežošanos. No kas palīdzētu mm, visām pusēm veikt šo transakciju Mēs pirms 16 gadiem ASV lietojām šo vārdu e, toksiski aktīvi, tātad aktīvi, kur nevarētu likt e, cēnu. Un tad 7 miljardi dolāru tādā veidā tika zaudēti. Mēs nevarējām novērtēt aktīvus un rezultātā tas noved pie banku bankrota. E, tālāk runājot par grāmatvedības ierakstiem un atskaitēm, es uzskatu, ka regulātoram tas ir ļoti svarīgi, bet tas atkal nav pietiekami, tāpēc mums ir jāatcaucās atkal uz mūsu senāta pasākumiem, arī uz jūsu plānu plāniem sakarā ar caurskatamības stiprināšanu tieši šādā veidā ir ieraksti. Treškārt, tālāk es domāju, ka vajadzētu šos atvasinātos instrumentus apstrādāt caur norēķinu namiem vai kompensācijas kamerām. Šāds clearinghouse mehānismi ir darbojušies jau senāk arī Eiropā. Tātad šie norēķina nami ir tā kā tāda vidutāja tirgus situācijās. Viņi garantē abu pušu tiesības. Un Tātad šiem noreķināmi Kļūklienhaus mehānismi jā, palīdz tikt galā ar dažādām problēmām, un jau laiku gaitā, gan labos, gan sliktos laikos, gan arī 2008. gada finanšu krīzē, šis mehānisms ir palīdzējis eh, novērst daudzus riskus. Tad, kad, mm, tad, kad eh, ASV nodokļu maksātāji darbojās 208, 2008. gada finanšu krīzes laikā, eh, ar šo mehānismu viņi varēja sekt tirgus riskus attiecībā uz noteiktām nākotnes transakcijām, un tas arī palīdz stiprināt caurskatamību. Runājot par šiem clearinghouse mehānismiem, es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no šo norēķinu namu konkrētas geogrāfiskās pozicionēšanas. Mēs ne, mums nevajadzētu regulēt šo lietu, jo tas mazinās kapitāla tirgus efektivitāti, arī kapitāla piešķīrumu efektivitāti. Galvenais šeit Eiropā un ASV ir ir nodrošināta atvērtu pieju par mehānismiem eh, šādiem centrālajiem norēķinu birojiem un ir jāregulē tā, lai šie norēķinu nami neizraisītu problēmas mūsu nodokļu maksātājiem. Tālāk, atgriežoties pie man pieminētajiem trījiem punktiem, eh, tad eh, pirmkārt es gribētu runāt par kredit default swaps, par CDS mehānismu. Uh, Eh, te, te ir runa par eh, dīle regulēšanu, caurskatāmību stiprināšanu, obligātu norēķinu sistēmu. Un um, šeit ir jārunā par konkrētām problēmām, kas attiec uz kredīta mīmaiņas darbi um, vai CDS vērtspapīriem. Uh, šeit CDS ir ļoti unikāls iezīmes, uh, šī, šie darījumi dažkārt pielīdzina šos darījumus nu, apdrošināšanai, citreiz tas ir kaut kas līdzīgs kā vērtspapīrs, kā tradicionālā parāda zīme vai arī obligācija, un tātad CDS vērtspapīri ASV. Tur kapitāla prasības bankām ir noteiktas, un bankām ir jāņem vērā arī tas, ka šis produkts ir līdzīgs apdrošināšanas produktam. Un um, es eh, gribētu atzīmēt, ka katru reizi, tad, kad paraksta šādu dokumentu, tad tiek eh, ievākt arī neliela summa kā apdrošināšanas maksa. Uh, bet tad vēl ir cits mehānisms, kā, teiksim, tāds mehānisms, kur ir iespējams iegūt papildu peļņu, bet principā šis kapitāls darbojas eh, tā kā norēķina, eh, tā kā eh, apdrošinātais kapitāls. Tad papildus jautājums, vai šos CDS mehānismus var izmantot, lai tālāk manipulētu tirgu. Šķiet, gan tagad, gan Eiropā, gan mums, gan Eiropā diskutē par šiem kredīt default swaps, par CDS, un mēs ASV skatāmies uz šo šādi. Tad eh, tirgu ir noteikti aizsardzības mehānismi, kas palīdz izvairīties no eh, spekulantiem. Teiksim, ja jūs gribat eh, nodrošināties pret kādām cenām, piemēram, naftas cenām, kas varētu palielināties, Tāda ir aizsardzība iespējama, bet no otras puses ir, ir jāaizsargā tirgus no manipulācijām. Tāpēc mēs rekomendējam visām mūsu organizācijām, kas aizsargā tirgu, noteikti, lai šīm te iestādēm būtu konkrēts pilnvarojums cīnīties pret manipulācijām. Uh, Un attiecība, šī aizsardzība uz CDS, tā jābūt tādai pašai, kā attiecībā uz citiem instrumentiem, kaut vai akcijām un arī nākotnes vērtspapīriem. Un tad mēs vēl rekomendējām kaut ko citu. Mēs rekomendējām, ka, lai vērtspapīru un biržas komitejai būtu tiesības noteikt augšējo limitu. Ja, teiksim, viens izdevējs, viena kompānija izdod vērtspapīrus, viņiem ir um, tad obligācijas tā tālāk, un, un tad tālāk vēl tiek pievienoti CDS vērtspapīri, tad tirgus regulators nosaka augšējo limitu skaitlis visam kopā. Tad attiecīgi nāk uh, pagājuši gadu decembrī mūsu likuma projektā mēs ietērām atsauci uz šāda veida funkciju regulātoram. Tad uh, ir arī lūgums uh, iestrādāt atsevišķus izņēmumus šajā regulatīvajā mm, sistēmā. Uh, Un tas ir vairākas bankas pie mums ir griežās ar lūgumu piešķirt viņiem izņēmumu stāvokli. Vai, laikam, Eiropā arī tā gadās, ka lūdzu, lai piešķir kāds izņēmums. Jā, jā, vismaz Amerikā noteikti ir atsevišķi tirgu spēlētāji, kas lūdzu, lai viņiem dod kaut kādu atkāpi. Bet es domāju, ka mums ir nepieciešams e, tomēr pēc iespējas vairāk centralizēt centrālajā sistēmā ļoti daudz finanšu institūcijas aicina, mm, lai, lai viņiem dod šo atkāpu kā gala lietotājiem. Tas palīdz viņiem strādāt ar izmaksām, bet mēs uzskatām, ka izmaksu ekonomija jau ir ietverta arī derivātu kontraktos, bet ne, nevajag likt akcentu uz gala lietotāju. Es domāju, ka nevajadzētu strādāt eh, ar šiem atkāpēm vai izņēmumiem, jo tas mazina reformas efektivitāti. Un 2008. gadā mēs konstatējām, ka nodokļu maksātāji atbalstīja bankas, un tā, mūsuprāt, nav nekāda laba alternatīva. Tad rezultātā, e, ja ir iestrādāts kaut kāds atkāps, tām atkāpēm jābūt ļoti precīzām, ļoti šaurām. Dod, piemēram, no ASV, pamatojoties uz starptautisko statistiku, transakcijas starp dīleriem un nefinanšu korporācijām tie ir ražotāji vai kaut kādi pakalpojumi. Tas sastāv 9% no visām, visiem darījumiem un 57% no visiem darījumiem starp dīleriem un citām finanšu institūcijām. Tāda lūk statistika. Un tāpēc es domāju, ka būtu tikai saprātīgi regulēt šīs transakcijas lielā mērā, teiksim, banka apdrošināšanas fonds vai riska pārvaldības fonds. mēs varētu neregulēt darījumus starp bankām un, teiksim, aviolīniju. Bet es e, šobrīd esmu izvēlējies tikai vienu nozari, esmu pārliecināts, ka šeit ir citi interesanti, kas atbalstītu kādas citas nozares intereses. Un visbeidzot, es gribētu pašās beigās vēl pieminēt īsumā vēl kaut ko par atvesinātiem papīriem. Pēdējā laikā eh, ir daudz rakstīts par to, ka valsts varētu izmantot šos tieši tirgojamos vērtspapīrus, eh, bet eh, ļoti daudz lietas nemaz nav saistīts ar derivātiem. Te ir saikne ar esošo finanšālo situāciju, situāciju Grieķijā un citās valstīs. Derivātiem ir bijusi zināma loma šajā situācijā, un par to mēs redzam arī ziņās un presē tiek rakstīts, ka valstis varētu būt izmantojuši derivātu kontrakts lai struktūrētu savus transakcijas, kas notiek ārpus tirgus. Bet eh, atvesinātais instruments eh, visbiežāk tiek izmantots, lai aizsargātos no riska, bet presē ir rakstīts, ka vismaz viena valsts, Grieķija, eh, pirms gadiem deva tātad, ieguldījis vienu biljārdu, miljonu lielu kredītu derivātos. Un uh, Man arī ir zinām pieredze šai ziņā, ja jūs gribat, mēs varam diskutēt pēc tam. Tātad tas ir darījums, kas notiek ārpus tirgus, un varētu arī dīleru lūgt, lai tātad šo transakciju izskat norēķināmā vai iziet caur norēķināmām, un ja tādā gadījumā eh, jūs konstatējat, ka jums pietrūks viens miljards dolāru, sanāk, ka jūs liekat šo vienu miljardu dolāru kā ķīlu. Eh, šādā situācijā regulātoram, manuprāt, ir jābūt skaidrai pilnvarai rīkoties attiecībā pret tādām transakcijām, kas notiek ārpus tirgus, nevajadzētu veicināt tās. Lūk, tas ir tikai viens piemērs, kādā virzienā iet mūsu reforma. Un visbeidzot, es domāju, ka starptautiskā koordinācija darbojas tomēr. Un jāatzīst, ka pārsteidzoši mēs virzamies vienā virzienā, neraugoties uz to, ka mūsu sistēmas ir dažādas. Mēs būtībā taustamies gar un regulējam tos pašus jautājumus. Un mūsu mērķis ir plus mīnus vienāds, kā mazināt risku sabiedrībai, kā palielināt caurskatamību, un šeit ir jāstrādā ar atvesinātiem instrumentiem, tas ir ļoti sarežģīts lauks. Bet strādājot kopā, es ceru, ka gada beigās mēs nonāksim apmēram vienā pozīcijā un panāksim to, ka starptautiskās bankas vairs tik ļoti uh, neapdraud mūsu sabiedrības dzīvi. Un tagad esmu gatavs uzklausīt jautājumus. Paldies! Tas bija ļoti interesanti, un man jau ir diezgan liels runātāju saraksts, kas jums uzdos jautājumus, un varbūt ņemsim jautājumus pēc kārtas, tātad katram viens jautājums. Un tagad manā sarakstā ir. Bullman, Wolf Klints, Kay Swinburne, Arlene McCarthy, Pavanche Beres, um, Pascal Campa has just signaled anybody else. Lūdzu, vai ir vēl kāds, kas vēlētos runāt? Antonins Sančes Prisādo, Podimātas kundze, Katrīna Stailers, Svens Gigou. Lūdzu, vai vēl kāds? Izmantojiet iespēju. Varbūt. Ne, tomēr ņemsim divus jautātājus. Lūdzu, Lisija. Paldies, priekšādātāji. Paldies par to, ka jūs apmeklējat mūs šodien. Paldies par interesanto prezentāciju. Mans jautājums ir vienkāršs. Jūs runājāt par to, ka biznesa tagad notiek globāli, bez robežām, un tagad pēc šīs krīzes gan ASV, gan Eiropa, mēs mēģinām situāciju uzlabot, kaut ko darīt lietas labā. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu labāk strukturēt un saskaņot mūsu administratīvās procedūras, lai tās būtu uh, lai mēs varētu labāk sadarboties, jo procedūras ir sarežģītas gan šeit, gan tur. Un līdz ar to mēs varam pastāv draudi, ka nav nodrošināts līdzsvars tieši regulatorajā sistēmā. Vai nu mēs to varam panākt, vai arī tas mums nekad neizdosies, kā jūs to vērtējat? lai mēs, nu, kā es jau sacīju, mums būtu labāk harmonizēts tāds regulatorais ietvars, lai mēs varētu rīkoties saskaņā ar vienotiem starptautiskiem standartiem un uh, vienošanām. Paldies! got quite a lot, so if you could hold that in your mind. Jūs varat paturēt prātā šo jautājumu, Udo, lūdzu. Paldies! Paldies, Genslera kungs! Sociāldemokrātu vārdā es gribētu jums arī teikt paldies par to, cik jūs tā atklāti un um, tā neko neizpušķojot aprakstījāt situāciju gan ASV, gan Eiropā. Mēs vērojam vienu lietu, ka visi domā, ka regulējums ir nepieciešams citiem, bet tikai ne man. Un, un runāšana, protams, tas viss ir skaisti, un papīrs ņem pretī visu, bet tad mēs atkal dzirdam, ka tomēr regulēt tomēr nav iespējams, jo tas ir pārāk sarežģīti. Nu, kā jūs domājat, šis likuma projekts, ka tas um, būs ārā, ka, no, ka tas būs izgājis cauri senāta procedūrai, kas no tā būs palicis pāri? Vai ir kādas ieceres attiecībā uz institūciju, uz šo regulatoro institūciju, vai tā būs tāda ļoti tāda, kas darbosies saskaņā ar ļoti striktiem noteikumiem, vai tāda ļoti elastīga. Un vēl es esmu dzirdējis Eiropā tādas baumas par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Jūs runājat par preču nākotnes vērtspapīriem, kādu Kāda nākotne šeit ir šajā jomā? Paldies par šiem ļoti labajiem jautājumiem. Runājot par starptautisko sadarbību, es patiešām domāju, ka mums lieliski izdodas uh, sadarboties ar Eiropu mūsdienās. Bet es dzirdēju arī jautājumu tātad par, par to, kā turpināt šo lielisko sadarbību. Bet, ja mēs runājam pēc būtības, tad es domāju, ka esam šobrīd vienlīdzīgā situācijā. Tātad mēs runājam par lielāku kapitālu daudzumu un runājot par nākotnes darbībām, svarīgi ir atcerēties vairākas lietas. Visa likumdošana, kas ir pieņemta gan ASV, gan arī Eiropas, Eiropā, ir nepieciešams, lai šiem likumiem būtu um, atbildība par OTC derivātiem. Un ASV ietekmēs Eiropu un pretēji. Tādēļ jāsaka, ka šīs uh, institūcijas, šie 14 uh, uzņēmumi ir starptautiska mēroga uzņēmumi, tādēļ nepieciešams tos regulēt um, ne tikai um, tātad no Briseles, no Londonas, no Vācijas, bet visiem ir pie, nepieciešams iegūt šo informāciju. Un tas ir būtiski. Tas arī atsauc arī uz otru jautājumu. Es patiešām domāju, ka regulātoriem būs nepieciešama elastība. Mums būs nepieciešami strikti noteikumi, kas uh, nosaka, ka šīm transakcijām um, šīs transakcijas tiek regulētas arī norēķinu namos, bet ASV ir noteikts, ka um, mums nepieciešams piedalīties arī norēķinu namu pārvaldē, un tur tā tad ir jāskatās par, kura, par kādu veidu transakcijām ir jāveic šī norēķina uzskaite. Kopumā runājot, es esmu optimists un es uzskatu, ka um, ASV prezidents parakstīs šo likuma projektu nedaudz vēlāk šogad. Nu, varētu jau dažiem likties, ka process ir visai lēns, bet mēs runājam par demokrātiju, un ASV tas ir tas, kā lietas notiek. Bet es patiešām domāju, ka no, tiks parakstīts šis uh, reformu likuma projekts šogad, un Tātad pirmais punkts, ka tur ir jāregulē arī dīleri attiecībā uz uzskaiti, um, un um, par to ir um, vienprātība. Un ir arī vienprātība par to, ka nepieciešams mandāts um, šim centrālajiem norēķinu namam, bet notiek diskusijas par izņēmumu gadījumiem. Es no savas puses uh, uzskatu, ka šāda veida izņēmumus nevajadzētu pieļaut, un arī tad uh, um, Tātad visas iesaistītās puses ir izteikušas savus argumentus. Nu, beig beigās cerēsim, ka rezultāts būs labs, lai arī es patiešām sagaidu, ka būs ilgas un garas debats par šiem jautājumiem. Un treškārt tātad runāt par caurskatāmības uh, prasībām. Mēs esam to iekļāvuši uh, savā paziņojumā, tas ir iekļauts arī G20 paziņojumā, un, ja es varu uh, kaut ko pateikt par ASV, tad jāsaka, ka Volstrītai pret visu šo ideju ir alerģija, varētu pat tā teikt. Šeit mēs runājam arī par informāciju, kas ir pieejama iesaistītajām pusēm, un tirgus dalībnieki ASV un arī Eiropā šo informāciju sabiedrībai negrib nodot. Nu, šobrīd tas no manas puses arī viss. Un jā, runājot vēl par precēm. Arī šīm precēm, komoditīs, tam ir jābūt iekļautām. Mēs jau 20. gados uh, sākām iekļaut šos preču um, vērtspapīrus, un pagātnē bija tā, ka um, bez biržas to nemaz nevarēja darīt. Nu, tagad ir pagājuši 80, 90 gadi, un te mēs runājam par šīm nefinansu um, vērtspapīriem, kas tātad attiecas uz naftu, uz lauksaimniecības produktiem un tā tālāk. Tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt sabiedrību, un tas ir arī tādēļ, ka um, visiem šiem produktiem nav nebeidzams piedāvājums. Arī nafta kādreiz beigsies, tādēļ mums nepieciešams patiešām izvairīties no dažādu veidu manipulācijām šeit. Paldies! Vulf, Vulf kungs lūdzu. Paldies! Es domāju, ka mērķi mums ir vienādi. Vajag vairāk caurskatāmības, vajag mazāk krāpšanas, vai vispār to vajag novērst un tā tālāk. Bet, ja es atceros, domāju par pagātni, tad daži deputāti šajā parlamentā tikās ar Bariju Frenku, kurš mm, tā šo ideju nevērtēja sevišķi labi. Viņš uzskatīja, ka varētu sākties tāds tīri kā, tād kā stīvēšanās vai cīniņš. Uh, jo viņam likās, ka pašlaik bizness varētu no ASV aizceļot uz Eiropu, vismaz daļēji. Un, un tāpēc es gribētu jautāt, vai viņš ir mainījis savu viedokli, ja nu tas tā ir, tad kāpēc? Un otrs, um, Tas, kā finanšu tirgi ir savienoti, tas prasa globālu, globalizētu regulēšanas pieeju, jo citādi mēs eh, panāksim tikai konkurences izkropļojums un miertiesām, būs ļoti daudz darba un tā tālāk. Bet, ja vienkārši mēs apskatām šo skaitli 600 miljārdu biljonu dolāru. Tas ir biznesa apjoms. Ko mēs varam darīt, lai regulējot, mēs nesamazinātu šo biznesa apjomu? Daudz liels apjoms no darījumiem, tiem ir tāds spekulatīvs raksturs un Nu, tas taču ir loģiski, ja man nav auto, kāpēc man būtu jāpērk auto apdrošināšanas polise, ja cilvēki, kas, kam nav neviena Grieķijas valdības izdot vērtspapīra, kāpēc viņiem būtu jāpērk garantijas pret kaut kādām um, miglainām transakcijām Grieķijā? Un trešais par centrālo, par centrālas dabas norēķiniem. ASV jūs pieminējāt iestādes, kas kontrolē šo biznesu, bet um, tās nedarbojas kā akcionāri un kā tas ietekmē šo procesu. Jā, tas bija diezgan, tie bija diezgan, tie bija vairāki jautājumi. Un tagad nākamā runātāja, es mēģināšu runāt īsi. diskusija par gala, Jā. par gala lietotājiem. ja nav iespējams samazināt biznesa risku tā, lai varētu biznesu saglabāt, tad cilvēki atteiksies darboties šajā jomā. Un runājot par biznesa risku novēršanu, tad, ja cilvēki, cilvēki mēģinās izmantot jebkādas iespējas apdrošināšanai un riski ierobežošanai, kādas vien ir. Un es vienkārši esmu satraukusies par to, ka nav īsti saprast, kāda ir atšķirība ja pārdod finanšu instrumentu, kas ir domāts riska ierobežošanai, un ja banka apkalpo klientu, nu kāda ir atšķirība? Ja banka piedāvā instruments, kas ļauj novērst risku, pēc kādiem kritērijiem tad notiek šī nu, instrumenta izvēle? Un es saprotu, ka banka ir domāta darījumu nodrošināšanai, bet kā to līdzsvarot ar nepieciešamību aizsargāt klientu? Un tagad par CCP. Vai tiešām tagad ir tā, ka patērētāji vai klienti saņem pilnīgu pieeju šiem CCP, vai arī mēs mēģinām kaut kā veidot, darā, veidot dažādas platformas un līdz ar to paaugstinam risku, jo šie CCP, šīs platformas nesadarbojas savā starpā. Un trešais jautājums ir provokatīvs. ja mēs runājam par atvasinājumiem, kas ir finanšu instrumenti, uh, Nu, kāpēc nepieprasīt caurskatāmību visos finanšu darījumos, ne tikai atvasinātajos? Mums, kāpēc mums jāfokusējas uz tikai vienu? Kāda ir ASV iecerētā darbība tuvākajā nākotnē? Paldies! Tie visi lieliski jautājumi centīšos atbildēt uz visiem. Tātad gribu sākt ar galu lietotāju problēmu un tad tālāk par centrālo norēķinu sistēmu, norobežošanos no riskiem. Es domāju, ka attiecībā uz galu lietotāju eh, šeit es tiešām piekrīstu arī deputāts kundzei tiešām kā lietotājiem ir jāspēj norobežoties no riskiem savās transakcijās. Mums līdz ar to ir arī jāveicina darījumi un jāmazina riska sistēmā. Es domāju, ka standarts darījums ar mazākiem riskiem, tas tiek garantēts caur clearinghouse mehānismu. Bet jūs stāstījāt savā piemērā par situāciju, ko mēs saucam par overdraftu. Ja mēs šo nepakļaujam clearinghouse mehānismu, tad sistēmā paliek lielāks risks. Tāpēc es piedāvāju kā mazs tirgotājs. Mazam tirgotājam būtu diezgan svarīgi tas, ka mēs neatstājam šos darījumus tikai lielo apdrošināšanas kompāniju un līdzīgi institūciju ziņā. Bet pat šis mazais, da, mazais tirgotājs, eh, viņam ir jāmaksā kredītu Un, ja viņam tiek piešķirts overdrafts, tad jums noteikti jābūt kaut kādai garantijai, kaut kādai ķīlai, kāpēc tas tiek piešķirts. Tā tas ir visur. Un Amerikas Savienotās valstīs ir noteikti izņēmumi attiecībā uz kā lietotājiem, kas tiek um, pašlaik skatīti mūsu parlamentā, bet tur būs varbūt kaut kādi 8-9% no tirgus nevairāk. Runājot par šiem centrālajiem klīringa mehānismiem, mēs Amerikā uzskatām, ka svarīgi sniegt atvērtu pieeju, ka clearinghouse mehānismam ir jābūt pieejamam, to varētu izmantot jebkādā darījumā, nevarētu to saukt par savstarpējo sadarbību vai interoperabilitāti. Mēs uzskatām, ka e, šim clearinghousam ir, e, mehānismam ir jāpalīdz garantēt riskus, un tas veicinās konkurenci. Un nākotnē mēs arī domājam par šāda veida mehānismu stiprināšanu. Mēs arī uzskatām, ka norēķinu namiem ir e, jābūt atvērti pārvaldītiem. Un jautājums tagad ir par to, kam tad piederē šie nāmi. Ļoti svarīgi nodrošināt regulātoriem pieju pār, nedrīkstētu pieļaut situāciju, ka noreķinu namu kontrolē tikai dīleri, jebkurā tā formā, vai nu tur būs viena vai otra pārvaldības struktūra, tomēr vajadzētu regulātoram arī pāraudzīt situāciju noreķinu namos. Tālāk eh, par Franka kungu, viņš, eh, bija jautājums par viņu, par Bārniju Franku. Eh, pagājušajā gadā viņš pieņēma ļoti svarīgu lēmumu Tad eh, šeit tika uzdots jautājums par to, ko viņš to teica eh, pirms 18 mēnešiem. Rezultātā viņa domas materializējās šajā likumprojektā. Mēs tagad gribam pielikt klāt jaunas transakcijas, mazāk izņēmumus eh, gal lietotājiem. Varbūt viņš domāja to, ka nevajadzētu lokalizēt šo norēķinam kādā konkrētā vietā, ka mums vajadzētu atļaut šiem norēķinamiem izveidoties tur, kur tie izveidojas. Tālāk bija jautājums par kredīt eh, mehānismiem, kredīt default swaps CDS. Eh, par šiem kredīt mehānismiem es domāju, ka šeit ir unikāls iezīmes un arī papildinošs iezīmes, teiksim, kā šos instrumentus varētu izmantot dažādi manipulējot ar tirgu, teiksim, veidojot dažādas darījumus ar valsts parādu vai arī izdevumu aizdevēju parādu. ASV mūsu pozīcija ir tāda, varbūt tas nav vienīgais iespējamais, bet mēs domājam tā, ka e, tirgus regulātoram ir jābūt skaidram pilnvarojumam regulātoram ir jābūt spējīgam pārskatīt šīs iespējamās e, manipulācijas un jāspēj arī regulēt e, darījumu limitus. Es personīgi nezinu mehānismi, kā, mehāniski, kā tas darbosies. mēs arī saprotam, ka skaidrs liegums būs kaut kāds tā, kaut tāds, ko būs ļoti grūti eh, pāraudzīt, uzraudzīt. Eh, jo mums ir jācīnās ne tikai pret spekulantiem tā tālāk, bet arī jāaizsargā tirgus no dažādām manipulatīvām darbībām. Bet eh, mēs neizskatām iespēju noteikt konkrētu viennozīmīgu liegumu. Tad jūs runājat par šiem pozīcijas ierobežojumiem. Uh, Eh, kurus jūs pārēdzat, tad šie tie ierobežojumi, tie nav fiksēti par visām reizēm. Un tādi jūs laikam neatbildējām e, Klinta kunga jautājumam 600 triljoni. Jā, tiešām tas arī ir jautājums par to, cik tālu mums nepieciešama caurskatāmība. Runājot par position limits, jautājumu. Mēs agrāk izmantojām šo pieeju lauksaimniecībā un preču jomā. Mums bija noteikta formula, mēs ņemam vērā pušu daudzveidīgumu, mums bija dažādi cipari. Šajā gadījumā vērtspapīru komisijas funkcija ir daļēji, jo mums vēl ir arī deliģētie pilnvarojumi. Runājot par šiem 600 triljoniem, es nezinu neko par šo ciparu, nedomāju, ka kāds cits to zina, tas ir izaicinājums. Šis tirgus ir ļoti tumša lieta, un mums ir nepieciešama caurskatāmība, lai šajā tirgu būtu caurskatāmība, lai arī regulātors varētu izpāraudzīt, lai varētu dot atbildes tādiem jautājumiem, kā jūs uzdodat šeit. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz spekulācijas ar eh, visiem hedžfondiem, bet mēs nezinām, cik lielā mērā notiek šeit dažādi darījumi, un mums, kur mums vajadzīgs ir pastiprināt caurskatāmību. Atvesināto vērtspapīru tirgus eh, šobrīd ir mm, ar ļoti dziļu saikni un sekām nodokļu maksātājiem. Jūs arī minējāt piemēru, kādas ietekmējas ir kāda uzņēmuma jūsu rajonā, bet arī modernās tehnoloģijas, modernās e, darījuma formas. Tās arī liek mums domāt par caurskatāmības stiprināšanu. Mums ir ASV arī vērtspapīra tirgus, tad ir nākotnes vērtspapīra tirgus, kas arī ir jāpārauga. Tātad tas ir vēl viens ļoti kritisks solis, par ko mums jādomā uz priekšu bet eh, katrā ziņā šis eh, darījuma veids bija ļoti eh, centrāla nozīme tirgus krīzes situācijā. Paldies! Alīna un tad Blanša. Man tas tāds filozofisks jautājums. Jūs teicāt, ka regulā, regulējums tiek veidots, reforma notiek, bet to ietekmē, protams, Wall Street un 300, gandrīz 350 miljonu dolāru Wall Street pagājušajā gadā iztērēja, lai veiktu lobby darbu. Un kā jūs varētu to komentēt? Un tagad vēl par šiem CDS mīmaiņas darījumi. Vai jūs domājat, ka banku darbības koncentrēšana tieši šajā CDS mīmaiņas jomā, vai jūs domājat, ka tas ir pareizais solis, vai tirgumu vajadzētu pieļaut, ka tajā dominē neliels skaits investīciju banku, vai jūs varētu arī komentēt um, uh, izmeklēšanu, kas notiek tieši šajā jomā pašlaik. Paldies! Un es, mans jautājums bija līdzīgs kā Arlīnai, vai ļoti līdzīgs. Es gribēju jautāt par šo naudu, ko finanšu sektors tērē 4 miljārdi desmit gadu laikā. Tātad um, nauda, kas tiek izlietota, lai tiktu veikts lobby darbs. Nu, protams, ka demokrātiju, ar to katrs var saprast, ko grib, bet, nu, senāts tomēr tiek ietekmēts, bet kopumā man ir jums trīs jautājumi. Pirmais ir šāds. Eiropā mums ir tāds reformu plāns banku glābšanai, bet nekas daudz nav sasniegts. Banku uzraudzībā tomēr šis tas ir mainījies Un, ja skatās uz to, kas notiek ASV, tad tur jums ir cita izējas pozīcija, cita situācija. Bet eh, Pelosī kundze runāja par es negribētu šeit izmantot viņas izmantotos salīdzinājumus ar pārtiku, bet kā jūs vērtējat šo progresu un kā jūs vērtējat prezidenta Obamas jaunos priekšlikumus attiecībā uz bankie 20, tātad banķieris 2020. gadā? Runa ir par jauniem kritērijiem, par to, ka pašu kapitālam ir jābūt lielākam. Un kādas izredzes šiem, šiem jaunajiem priekšlikumiem ir ASV kongresā? Un tad vēl ir Ukera uh, pakete vai pakotne. Uh, Vai arī par to nevajadzētu diskutēt daudz plašāk? Un tagad par šiem CDS mīmaiņas darījumiem. Kā jūs vērtējat to, ka tiktu izveidota tad Eiropas Savienībā un sevišķi Eirozonā tiktu izveidota tāda kā nu, norēķinu iestāde tieši šiem CDS mīmaiņas darījumiem. Vai jūs neuzskatāt, ka tas būtu nepieciešams? Un jūs bijāt vienīgais, kam vispār bija kāda informācija par to, kā funkcionē šie tirgi. Kā, pēc kādiem kritērijiem jūs dalāties informācijā? Uh, Un kā jūs vērtējat norēķinu institūcijas izveidi, at, kas strādātu ar CDS tieši Eiropā? Un kā jūs vērtējat jaunākos notikumus CDS tirgū? I, I Paldies abiem biedriem, kas uzdod, uzdeva šos ļoti filozofiskos jautājumus. Nu, varbūt es vienkārši pēc dabas esmu optimists, un manas meitas arī man šodien ir līdz, varbūt viņas arī to var apstiprināt. Jebkurā gadījumā mēs dzīvojam demokrātiskā pasaulē, un mums visiem ir iespēja izklāstīt savus argumentus. Tāda iespēja dot arī Wall Streetai. Nē, nu, angliski es nevaru izteikties, saka biedra. Budu te, ha? Huh? Can... Tā tad tā nav um, vienlīdzīga situācija, ne visiem ir tādas, um, tādas pieejas iespējas um, runāt par kongresu. Jā, um, ir taisnība, saka Genslera kungs. Uh, Jāsaka, ka Wall Valst, Streetā ir patiešām lieli resursi, lai varētu izklāstīt savus argumentus, izklāstīt savu pozīciju, un pārējai sabiedrības daļai bieži vien tāda nav, tāda situācija. Bet tas, ko dara CFTC un arī Obamas administrācija, mums tas ir tomēr jādara, jo Wall Street um, pievīla ne, ti, ne tikai sabiedrību ASV, bet arī sabiedrību visā pasaulē. Un es patiešām domāju, ka mūsu kongress ASV to patiešām saprot. Varbūt mēs neesam vēl sasnieguši visu, ko prezidents gribēja sasniegt, un arī man ir izvirzīti konkrēti mērķi, kurus es uzskatu, ka nepieciešams sasniegt. Tomēr es domāju, ka mums patiešām izdosies samazināt risku šo atvesināto instrumentu tirgū. Nu, varbūt gan es esmu optimists, kā jau minēju, un nu, runāt par konkrētām detaļām. Uh, Runājot par CDS vērtspapīriem, es domāju, ka šeit mums nepieciešama spēcīga pakete, kas regulētu dīlerus un kas noteiktu, ka šim, um, šīm transakcijām ir jābūt caurskatāmām, lai arī sabiedrība to varētu redzēt. Un beigu beigās to redzētu arī uh, tirgus regulātori, kas varētu izsakot šo situāciju es negribētu teikt, ka ir patiešām aizliegums uz CDS. Es domāju, ka to nevarētu noteikt un izveidot. Es nezinu, kāds varētu realitātē darboties. Nu, varbūt es šeit nedaudz pārsteidzos. Bet, ja mēs runājam par šiem naked credit default swaps, nu, tas ir tas koncepts, uz ko jau atsaucās vairāki biedri. Me, šāda veida konceptam ir ļoti gara vēsture. Mēs šeit varam runāt arī par kuģošanu un atsaukties uz uh, 18. gadsimta vidu Anglijā. Jāsaka, spekula, spekulāciju loma tirgus situācijā uh, par to ir runāts no um, karaļa Džordža otrā laikiem. Tas nekad nav nekur pazudis. Uh, bet es patiešām domāju, ka tirgu ir un pastāv spekulācijas, un tādēļ ASV mēs mēģinām iegūt visu informāciju, lai pārliecinātos arī, ka visiem regulējošām iestādēm tā ir, un veikt, uh, panākt caurskatāmību, lai arī sabiedrībai būtu izpratne, un tad dot tiesības uh, regulē, regulējošām iestādēm veikt savu darbu, bet tas, ir, tas atšķiras no pilnīga aizlieguma. Un, ja mēs runājam par citiem jautājumiem, kas tika uzdot. Es gribētu vienkārši tātad pārliecināties, ka atbild uz visiem. Jā, protams, es nevaru tagad uh, komentēt izmeklēšanu, ko veic Tieslietu departaments, Tieslietu ministrija. Ja mēs runājam par interešu konfliktu. Hmm. Sorry. Well, sorry, if, if the question could... Es atvainojos, jā, nu, ja jūs gribat atbildēt šo jautājumu, varbūt es to uzdošu vēlreiz. Tātad konkrētais jautājums bija, vai jūs uzskatījāt, ka ir interešu konflikts uh, lielajām investīciju bankām, kas strādā CDS tirgu un tajā pašā laikā to arī vērtē? Jā, es ļoti atvainojos, saka Genslera kungs, es pat nevarēju savus pierakstus izlasīt. Es patiešām domāju, ka. Uh, um, šī koncentrēšanās tirgus kopienā, nu vienalga, vai mēs runājam par valstītu vai ko citu, tā rada bāžas, jo šāda veida koncentrācija rada risku sabiedrībai. Viens no riskiem ir tāds, ka tad nodokļu maksātājiem ir nepieciešams pēc tam iejaukties, lai varētu izglābt šīs lielās institūcijas, kas nav vienkārši paveikuši savu darbu, bet ir arī cita veida koncentrēšanās. Un cits risks, ko tas rada šis risks ir tāds, ka tirgus cenas vairs nav tik efektīvas. Un arī es lielā mērā aizstāvu to ideju, ka mums nepieciešams šeit panākt caurskatāmību tirzniecībā, jo tad mēs šo koncentrēto tirgu pārnesīsim patiesībā uz sabiedrību vairāk. Un tas uh, dos iespēju vairāk, um, vairākiem tirgus dalībniekiem piedalīties. Tādēļ, jāsaka, šī koncentrēšanās uztrauc arī mani. Neru, ne tikai runāt par CDS, bet arī par citiem tirgiem. Bet CDS tirgus ir vēl jau vairāk koncentrēts. Un šeit mums jārunā arī par kompensācijas kamerām vai norēķinu namiem, jo tie lielā mērā ir atkarīgi no šiem koncentrētajiem dīleriem, kas attiecas uz CDS cenām. Nu, negribēju nekādā veidā izvairīties no jūsu jautājuma, jo domāju, ka mūsu viedokļi par šo jautājumu ir patiešām līdzīgi. Un tika uzdots arī jautājums par prezidentu Obamu un G20. Nu, es šeit runā, vēlētos runāt vairāk par atvasinātajiem instrumentiem un par tiem, par ko mēs runājam pagājušajā gadā Pitsburgā. Jāsaka, ka tas uh, to lielā mērā ir darījuši visa Obamas administrācija un arī kongresā tiek uzdot jautājumu, vai tātad kādā veidā izveidot šo mandātu norēķinamiem jeb kompensācijas kamerām. Un jāsaka, šis jautājums mūsuprāt ir ļoti svarīgs, un mēs mēģinam to tātad skatīt savā demokrātijas procesā. Jāsaka, tas ir patiešām uzdevums, ko esam uzņēmušies veikt, un nekādā veidā negribētu izvairīties no šiem hedge fund uh, jautājumiem. Arī pie tā mēs strādājam. Jā, bet vai arī jums ir viedoklis, ka Eiropā mums vajadzētu līdzīgu situāciju izveidot? clearing. Runājot par norēķinājumiem, par kompensācijas kamerām vai clearinghausiem, es domāju, ka mums ir eh, ļoti svarīgi nodrošināt, lai gan amerikāņi, gan visi pārējie redzētu informāciju, kas atrod šajā norēķinājumā. Uh, Ja mēs pieturamies pie geogrāfiskā izvietojuma principa, tātad viens ir ASV, šis norēģinājums otrs ir Eiropā, tad jums joprojām vajadzēs e, Eiropā ieviest kādu institūciju, kas pārzinās amerikāņu norēķinājumu e, situāciju. Tātad e, mums ir šī geogrāfiskā debate, un ja būtu geogrāfiski izvietoti norēķinājumi, tad vajadzēs arī domāt par to, kā mainīties ar informāciju, jo starptautiskās bankas atratīsies dažādu valstu jurisdikcijas. Es nedomāju, ka ja mēs izvietosim norēķinu namu vienā konkrētā Eiropas valstī, dos jums visu vajadzīgo piekļuvu datiem. Runājot par ASV, mēs šobrīd neregulējam tirgus depozitāris, kas ir saistībā ar kredīta defaulta mīmaiņas vairsviriem. To neregulēja īsti šo depozitāriju, jo nav īpaši likuma, kas regulētu depozitāriju darbu. Uh, to regulē kā norēķinam, kā nelielu banku, bet interesanti atzīmēt, ka attiecībā uz depozitāriem mums nav, pat nav tāds, tāda mandāta, mums ir jāizmanto pilnvaru, un tad mēs varam pārūtīt situāciju depozitārijā. Uh, Paldies! Paskals un tad Katrīna. Es gribētu atgriezties pie jūsu priekšlikuma par atvasinātajiem finanšu instrumentiem un to limitēšanu. Vai jūs varētu mazliet labi vairāk paskaidrot, kā tas īsti darbotos, kāda iestāde pieņemtu lēmumus, kādā veidā lēmumi tiktu īstenoti ASV un pārobežām? Paldies! Paldies, ka jūs ar mums runājat tik atklāti. Viens no runātājiem teica, ka labi ir tas, ka mēs esam izvairījušies no vēl citām neveiksmēm, ņemot vērā to, ar ko vispār šī krīze varēja beigties. Bet, nu, risks, protams, ir jāveitu, jāvērtē globāli. Mēs nevaram vienoties par vienotiem grāmatvedības standartiem. Ko jūs varētu teikt par šo? Runājot par pozīciju limitēšanu, mums ir tiesības rīkoties šajā jomā, bet mūsu kultūrā ir pieņemts tā, ka mūsu komisija kopš 40. gadiem jau ir strādājis ar noteiktiem limitiem, ir noteikts limits attiecībā uz īpašumu piederību, attiecībā uz ilgtermiņa vai, ilg, vai īstermiņa nākotnes līgumiem. Un parasti mēs fiksējam tādu fiksētu limitu uz gadu, tad mēs koriģējam, ņemot vērā tirgus lielumu bet uh, galvenais mums ir domāt, lai šie tirgu darbotos dažādi spēlētāji. Mēs uh, neatiecinām mūsu funkcijas uh, uz kādu personu, kuram jau ir fiziskas preces viņa īpašumā. Bet runājot par kredītu mīmais darījumiem un šiem svopiem, tad. Um, Mēs strādājam vai nu mūsu komisijā, vai arī vērtspapīru komisijā. Mums ir attiecīgie noteikumi, kas ļauj mums rīkoties. Un um, mēs tiešām skatāmies visus vērtspapīrus kopā, jo kredītsops ir tikai viens vērtspapīra veids, bet vēl ir dažādi citi veidi, kas ietekmē visu vērtspapīru situāciju. Tātad mēs skatāmies uh, visu kopumā. Vēl mums ir tādi vērtspapīri kā similar stock futures Kā mēs regulējam visus šos vērtpapīrus? Mums noteikti ir nepieciešams pilnvarojums no kongresa puses, tad mēs attiecīgi šo uzdevumu saņemam no kongresa un deliģējam izpildošām institūcijām. Runājot par Wall Streetu un kultūru, kas izriet no šī institūta, tad man ir 18 gadu ilga pieredze darbojoties Wall Streetā, tur ir darbojas lieliski profesionāļi, bet tomēr šī pieredze nav tāda, kas garantē, ka viņi nepieļauj kļūdas. Tā ir kultūra, kas ir motivēta uz peļņas gūšanu, viņiem ir noteikti pienākuma attiecībās akcionāriem, ir vēlēšanās eh, maksimizēt peļņu, arī attiecīgi savu mm, ienākumu. Tā tad Es tagad esmu citādā pozīcijā, man ir noteikti pienākumi attiecībā uz nodokļu maksātājiem. Tas ir savādāk. Jāsaka, ka šis pienākuma apraksts ir pavisam savādāks. Mans pienākums pret nodokļu maksātājiem ir viena lieta, un Wall Street pret pēļņu akcionāriem tā ir cita. Eh, bet eh, mēs nedrīkstētu pārprast šo situāciju, sakot, ka riska vairāk nav. Tagad sistēmā ir riski, un tie ir ļoti lieli. Krāmatvedības standarti. Eh, šeit es esmu strādājis kopā ar um, Šapīro kundzi. Mums ir bijusi lieliska sadarbība arī šajā CCP jomā, bet joprojām daudz vēl kas ir jādara. Tad Marija Šapīro eh, strādā un vēl citi arī pie šī jautājuma virzot tālāk šo jautājumu. Mēs virzamies uz mērķi, bet joprojām ir ļoti daudz izaicinājumu. Right, Paldies! Manī Podimātā un pēc tam Vikija. Paldies! Paldies par jūsu ļoti interesanto uzstāšanos un atbildēm. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais, mēs sekojam debatēm, kas notiek ASV ar lielu interesi par patērētāja aizsardzības aģentūras izveidi. Vai mēs uzskatām, ka tā ir ļoti interesanta ideja. Un ar to nodokļu maksātājiem liek saprast, ka viņu intereses tiek ievērotas. Un viņu intereses ir pašreizējās pašreiz debašu centrā proti ir paredzēts izveidot labāku regulējumu arī finanšu tirgu. Vai jūs varētu mazliet mums eh, um, tuvāk aprakstīt šo ideju? Kā jūs domājat, vai tā varētu darboties? Un tā kā mēs esam uh, dzirdējuši arī daudz protestu pret šo ideju, kā jūs uzskatāt, vai šī, šai idejai ir izredzes? Uh, lai tiešām varētu izdoties izveidot neatkarīgu patērētā aizsardzības aģentūru. Un otrais jautājums. Jūs runājāt par to, ka derivati, derivāti, protams, spēlē nozīmīgu lomu pašreizējās krīzes izraisīšanā. Un arī šeit viedokļi dalās. No vienas puses ir Grieķija, un ne tikai Grieķija ir tāda Merkeles Sarkozī, Grieķijas premjerministra vienota iniciatīva, kurā viņa aicina izveidot skaidrus noteikumus attiecībā uz CDS, uz šiem mīmaiņas darījumiem. tieši attiecinot izņēmuma noteikumus vai īpašus noteikumus, ja valsts finanses tiek iesaistītas šajos CDS darījumos. Un tagad Vikija, paldies! Ļoti labi, ka jūs esat ieradies pie mums, jo mums ir vajadzīga tāda globāla pieeja un jāspēj arī globa, globāli novērtēt to, kas notiek tirgū. Londonā un Ņujorkā arī šobrīd notiek diskusijas. runājot par tiem, kas neatrodas ne Eiropā, ne ASV, eh, mēģinot globāli kaut ko koordinēt, mums jāiesaista arī, arī šie partneri. Un apdrošināšanas instrumenti cita starpā mēdz būt ļoti noderīgi un pastāv atšķirība, vai spērku apdrošināšanu, lai norobežotos no riska. Un varbūt mēs varētu mazliet konkrētāk parunāt par šo jautājumu. Es, teiksim, vēlos veikt tirzniecības transakcijas ar kādu Grieķijas uh, uzņēmumu, vai man jāpērk apdrošināšana, kas attiektos uz visu valsti. Un vēl par Volstrītas um, slavu šajā brīdī. Es nerunāju par to, ka mēs varētu ļoti ātri atrast risinājumu izņēmumiem, jo vēlmes mēs dzirdam ļoti dažādas notiek aktīvs lobby darbs, un es mēģinu arī saprast, Vēl pastāv jautājums par šiem norēķinu namiem, cik lielā mērā tos ir iespējams iesaistīt uh, transakcijās, ko veic Eiropa. No vienas puses, ja šādi norēķini nav pastāvētu, tas novērstu pārli, pārāk lielu koncentrēšanos. Varbūt dažādi risinājumi, varbūt viens norēķinams Eiropā, viens ASV vai vairāki. Mm Un pirms es sāku darboties šeit, parlaments daudz sprieda par to, ka ir nepieciešams nodrošināt lielāku konkurenci starp biržām. Bet pēdējā laikā nav viegli nākt klajā ar argumentu, ka līdz ar to tieks, tiks piedāvāts gala patērētājiem labākas cenas. Nu, vispār jau tas bija vairāk komentārs nekā jautājums. The... Nu, varbūt, ja man, ja es aizmirsu atbildēt kādu jautājumu, tad lūdzu atgādiniet man to. Patiešām ļoti labi un daudz jautājumu. Patērētāja aizsardzības aģentūra vai birojas Manuprāt, tas tā ir ļoti būtiska institūcija ASV, un es zinu, ka arī administrācija to zina. Mums patiešām nepieciešams labāk aizsargāt patērētājus. Protams, ka daļa no krīzes attiecas arī uz. Um, tātad um, nekustamiem īpašumiem, uz kredītiem un ne tikai uz to, cik pieejams bija patērētājiem kredīts mūsu valstī. Un uh, pārstāvju palāta ir pieņēmusi šo priekšlikumu un tika, protams, arī uh, diskutēts par to, uz ko vajadzētu attiekties izņēmumiem, un beigu beigās um, vēl aizvien notiek darbs pie šīs senāta paketes. Manuprāt, kā jau jūs minējāt, uh, neatkarības aspekts ir ļoti būtisks. Un tas, kas mums neizdevās, ir tas, ka um, šie izņēmumi tā, tā, tā apgāja apkārt regulātoriem. Uh, un banku iekšējiem regulātoriem, un vai, mums jāuzdoma, jāuzdod jautājums, vai, tas nav, vai tā nav tā problēma, jo varbūt mums pirms vajadzētu domāt par sabiedrību, nevis par bankas kapitālu. Šai problēmai es neesmu tik tuvu, nu, ņemot vērā, kādi ir mani regulējošie pienākumi manā amatā. Bet tā kā es esmu uh, viens no cilvēkiem, kas uzskata, ka ir nepieciešams to veikt, Es domāju, ka mums vienkārši būs jāskars ar ilgām garām diskusijām no komerciālo banku puses. Un kas attiecas uz CDS vērtspapīriem, tik uzdoti vairāki jautājumi par tiem. Un es patiešām ir uzskatu, ka ir būtiski, lai notiktu reformas arī attiecībā uz CDS, tāpat kā uz visiem pārējiem atvasinātajiem instrumentiem. Uh, Es patiešām uzskatu, ir būtiski atzīt, ka regu, regulātoriem ir nepieciešams um, aizsargāt um, tirgu un patērētājs no manipulācijām. Un ja mēs runājam par šo konkrēto jautājumu par to, vai vajadzētu aizliegt šos naked CDS, nu, es īsti nezinu, kā to varētu izdarīt, bet, ja tas būtu iespējams, nu, tad es šeit uzskatu sekojoši. Uh, tad, ja spekulātori ir tirgus daļa, um, tad ir ļoti grūti to noskaidrot. Tādēļ vēlētos teikt, ka ir patiešām svarīgi, lai regulātoriem būtu iespēja pāraudzīt tirgu, atklāt mani manipulācijas gadījumus, noteikt, uh, tātad izveidot noteikumus un tā tālāk. Bet es domāju, ka attiecībā uz CDS, es domāju, ka šeit ļoti būtiski ir pieminēt caurskatām tirzniecību. Uh, Un varbūt mums vajadzētu noskaidrot, būs, kādas tad īsti ir tās metodes. Es it kā zinu arī, kas notika pirms dažiem gadiem. Man liels prieks, ka arī uh, vēlāk darba gaitā plānojat skatīt šos jautājumus, jo, manuprāt, šos atrasinātos produktus varētu uh, panākt un iekļautos centralizētās tirgus platformās. Tādā gadījumā tas būtu it kā uh, tāda atsauces cena pārējiem. Nu, uh, šī pirmā puse būtu it kā iekļauta tirgu un attiecībā uz CDS. Es uzskatu, ka šeit mums nepieciešams runāt par standartizāciju. Vai nu te mēs runājam par uzņē, uzņēmumiem vai arī par kādu caurskatāmas tirzniecības indeksu vai kaut kā tā. Beigu beigās jāsaka, ka jebkādas manipulācijas, ko var pāraudzīt, iestādes ir pozitīva lieta. Un mēs, ja mēs runājam par koordināciju, uh, Tad pagājušajā nedēļā a, mēs arī centāmies norganizēt a, sanāksmi, tur piedalījās a, pārstāvi no aptuveni 20 valstīm, arī no Eiropas, Japānas, Indijas, Meksikas, Kanādas un tā tā. Tātad visi šie cilvēki sanāca kopā, mēs diskutējām par šiem jautājumiem. Ķīna, protams, negribēja izlaist, Ķīna arī bija. Mēs visi tātad diskutējām par šiem jautājumiem un mēs varam secināt, ka pārējā pasaule skatās uz to, ko dara Eiropa un ASV, jo ja Eiropā un ASV mēs to nedarīsim, tad neviens cits arī to nedarīs. Bet, ja mēs to darīsim, tad tas lielā mērā ietekmēs arī šīs pārējās valstis. Nu, ir jau varbūt arī daži izņēmumi, bet, nu, jebkurā gadījumā domāju, ka ir novērojama šāda tendence. Un kas attiecas uz clearing houses, uz norēķinu namiem. Es domāju, ka šeit mums nevajadzētu runāt par geogrāfisko atrašanās vietu. Ir liela interese, lai šāds nams atrastos Londonā. No ASV puses mēs to esam mēģinājuši regulēt. Mums ir patiešām lielisks sadarbības dialogs. Un ja šis nams būs labi regulēts, un ir ļoti daudz lietu, ko vajadzētu regulēt, bet ja vien tas būs labi regulēts un būs pieejama attiecīgā informācija, jo es domāju, ka mums no ASV vajadzētu būt labai caurskatāmībai attiecībā uz šo norēķinām vienalga, vai tas būtu Londonā, Parīzē vai kaut kur citur. Tādēļ es domāju, ka geogrāfiskais mandāts šeit patiesībā palielinātu, nevis samazinātu risku. Bet es domāju, ka mums tātad nepieciešams pārliecināties, lai būtu pieeja informācija un labs regulējums. Es atvainojos, ja uz kādu jautājumu es neatbildēju. Paldies! Viki, vai ir vēl kāds jautājums? Nu jā, vai jūs tātad piekrītat, ka pērkot apdrošināšana ir cits riska profils nekā pārdodot, jo te mēs runājam par CDS pārdošanu. Varbūt nu, par šo varētu parunāt. Jā, es domāju, ka apdrošināšanas pārdošanas gadījumos regulātoriem vajadzētu būt uh, tiešām iespējām noteikt kapitāla standarts attiecībā uz norēķinu namiem un uz kapitāla bankām. Un tas ir kaut kas cits nekā pārdot interest rate swap. Nu, te varbūt var izmantot kādu uh, matemātikas, uh, matemātikas līdzības, bet tas ir tāds risks, kas neturpinās, tur tāds lēciens pa vidu, tā nav pastāvīga izaugsme. Ja mēs runājam par šo pirkšanas pusi, tad arī šeit mums vajadzētu būt uzmanīgiem, lai kapitāla standarti uh, nenovest mūs tādā situācijā, ka šīs bankas, kas to pērk, iepērk to tādos apjomos, ka tas pamazina uh, Uh, kapitālu, to sauc par kapitālu arbitrāžu. Un jāsaka, ka AIG aizdeva uh, savu vārdu Bāzeles divi ietvaros, un Eiropas e, bankas tajā pašā laikā pamazināja savu, um, savas izmaksas iepērkot CDS. Un, manuprāt, nu, tā ir tāda laba mācība, kas mums, kas mums visiem no tā bija redzama, un kad Bāzeles komiteja runās par šiem jautājumiem, varbūt tieš, tiešām vajadzētu uh, ierobežot šo viena vārdu izmantošanu uh, citu produktu iepirkšanai. Paldies! Paldies! Antolīns un tad Svens. Paldies, priekšēdētāji! Paldies! Um, caurskatāmība ir viens no nozīmā, nozīmīgākajiem jautājumiem arī, lai atrisinātu problēmas bet runājot par atšķirību starp azartspēlēm un spekulāciju, atšķirība ir tā, ka zaudējot azartspēlēs, zaudē tikai spēlētājs, bet spekulējot cieš visa ekonomiskā finanšu sistēma kopumā. Um, runājot par komerciālām interesēm, tad šeit ir dažādi spēlētāju un dažādi iesaistīto, kā mums panākt labāku sasaisti starp finanšu ekonomiku un tradicionālo ekonomiku, un kā notiekošais finanšu ekonomikā iespaido to, kas notiek reālajā ekonomikā. Mums ir vajadzīga skaidra sasaiste tirgos starp derivātiem un reālajiem produktiem, ko ir iespējams apdrošināt. Ir nepieciešami noteikumi turklāt īsā laikā, lai novērstu iespējams pārpratums, un varbūt vajadzētu ieviest arī tādu kā darījumu nodokli, un, bet varbūt tas ļautu šo uzpūsto tirgu mazliet samazināt. Paldies! Man nākamais runātājs, man ir daži īsi jautājumi. Es biju tā mazliet um, pārsteigts dzirdot, ka jūs teicāt, ka būtu grūti aizliegt noteiktus uh, produktus, bet tomēr pozīciju skaitu ierobežot jūs uh, uzskatāt par iespējamu. Vai jūs varētu mazliet to paskaidrot? Otrs jautājums. Lūdzu, runājiet tik atklāti, cik vien iespējams. Vai ir tādas jomas, kur eh, regulēšanas vai uzraudzīšanas prakse Eiropā vai dažās Eiropas valstīs padara sarežģīju jūsu darbu ASV, jo konkurence dēļ, ko rada Eiropa, jums ir grūti, grūtāk uh, pielietot jaunu, stikr, stingrāku uzraudzības praksi. Un trešais, runājot par svirām, kas ir Eiropas Savienībai un Eiropai, kādas tās ir, lai padarītu pievilcīgāku trešajām uh, valstīm um, uzlabot viņu uzraudzības, finanšu uzraudzības praksi. Jo, ja mēs paliekam tikai pie runāšanas, tad var jau mēs nāksim nekādus uzlabojumus uzraudzībā, kādus um, pasākumus Eiropa un ASV varētu veikt, lai izvairītos no pārlieka protekcionisma, bet tomēr ļautu trešajām valstī vai stimulētu tās, mudinātu tās uzlabot savu uzraudzības praksi. Sākšu no pēdējā jautājuma, jo pēdējais man labāk ir saglabājies atmiņā. ja Eiropa un ASV vienosies, tad vienmēr ir arī tāds izaicinājums, ka citas jurisdikcijas, citas valsts varētu par to interesēties un varbūt atkārtot, bet galvenās viras mūsu rīcībā ir tādas, ka finanšu institūcijas Eiropā un ASV tiek Um, regulētas un lielās finanšu institūcijas veidot tā kā konsolidētu grupu. Un um, ļoti bieži mēs analizējam atsevišķu filiāļu darbu, un tad varbūt pat galvenais finanšu vadītājs eh, tad varētu pārlikt akcentu uz kādu filiālu. To mēs saucam par regulatīvo arbitrāžu. Bet ja mēs attiecinām mūsu regulējumu attiecībā pret visu grupu, nevis pret daļu, lai arī tās, teiksim, būtu jūsu minētās 20 augstākās finanšu institūcijas vai 30, tad sanāk, jo vairāk mēs piekļūstam šiem investoriem, jo labāk ir. Un mūsu tirgū ļoti bieži mēs runājam par lauksaimniecības produktiem, finanšu instrumentiem, kas aiziet ar lauksaimniecību. Uh, mēs eh, cenšamies eh, regulēt arī finanšu vērtspapīru šajā jomā, bet arī šajā mūsu darbībā ir zināmi mīnusi. Tas nav ideāls darbs. Eiropai un ASV ir jāsadarbojas, un mums ir atsevišķi kongresa deputāti, kas. Uh, saka, ka ja mēs kaut ko ieviesīsim ASV, tad tas uzreiz tiks pārcelts uz Eiropu, uz Londonu un tā tālāk. Es gan saku, ka mums ir jāstrādā visiem kopā, bet tas ir uzdevums numur viens. Finanšu, finanšu dalībniekiem vai finanšu spēlētājiem grib, ir vēlēšanās, lai, lai būtu sistēmā kaut kādas tukšās vietas, lai viņi varētu pārcelt savus darījumus uz kādu citu vietu. Uh, Tad eh, par piekļuvi informācijai. Dažreiz grūtības izraisa bankas konfidencialitātes likumi. Ir grūti piekļūt regulātoram, ir grūti atrast vajadzīgo informāciju. Tomēr jāsaka, ka principā mūsu starpā, ASV, e, Eiropas starpā ir laba darba koordinācija. Tālāk par liegumiem Mēs cenšamies definēt precīzāk, kas ir hedžings un kas ir spekulatīvie darījumi. Un tas ir izaicinājums. Mēs arī lietojam šo uh, terminu kails. Mēs zinām, ka cilvēks ir kails, kā tas izskatās, bet kā izskatās atkailināts kredīt default darījums. Tā ir cita lieta, un, un arī pozīciju limiti nav perfekti noteikti. Varbūt vajadzētu nākt klajā ar kaut ko tādu, kas būtu vieglāk vadāms, ko regulators varētu vieglāk pāraudzīt. Un tad pats svarīgākais jautājums, ko dzirdēju pēdējā kārtā, uh, saistīts ar caurskatamību. Es eh, cenšos citēt jūsu jautājumu, kā ir ar spekulatīviem darījumiem un šī problēma saistībā ar spekulācijām tirgu. Šeit es jums piekrītu, es domāju, ka ir daudz eh, riska, kas notiek ārēji eh, Wall Street un citi ļoti bieži eksternalizē savus riskus, rezultātā sabiedrība zaudē. Tāpēc ļoti svarīgi ir mazināt lielāko finanšu institūciju risku vajadzētu tomēr saraut kaut kādas savstarpējās saiknes, izmantojot kompensācijas kameru vai clearing house mehānismu. Bet jāsaka, ka nekas nenāk par brīvu korporatīvie ka e, lietotāji tad nāks pie mums un teiks, es negribu, lai būtu augstāks kapitāls finanšu institūcijām, bet lūk, tāds ir šis politiskais process, tam ir vajadzīgs likumdevējs, kas izpēta dažādas publiskās politikas izaicinājums. Runājot par atsevišķiem spekulantiem vai attiecībā ar dažiem produkt, dažādiem produktiem. Mēs e, gribam mūsu valstī, lai darbojas ļoti spēcīga spekulāciju apkarošanas institūcija, lai nebūtu iespēja, teiksim, spekulēt vai manipulēt, lai būtu arī šai institūcijai stingrs pilnvarojums. Es ceru, ka es esmu devis atbildes šiem jautājumiem. Oh, es atvainojos, man vajadzētu iztulkot manu angļu valodu. Eh, tad šī iespiešana stūrī tā, tādu vārdu mēs izmantojam. Teiksim, kādai pusē ir ļoti daudz produkta, eh, kas ir mm, tā kā trūkuma, deficīta produkts. Parasti tas ir saistīts ar fiziska kontrakta izpildi. Varbūt Atcerieties, pirms dažiem gadiem Hanta brāļi no Teksas, eh, viņi centās manipulēt eh, sudraba tirgu. Tas bija ļoti klasisks iespiešanas stūrī gadījums, agresīvi iepirka nākotnes darījums ar sudrabu, rezultātās sudraba krājumi kritās. Eh, tas bija, ir tā kā stūra kakta variants, un tas pats notika arī pirms eh, dažiem gadiem ar gāzi. Eh, arī sāk, sāk kristies jau rezerves, un, bet tad bija izstrādāts arī nākotnes produkts ar noteiktu nosaukumu. Tad ir vēsturiski daudz piemēri šādiem gadījumiem, kad ar šo te fiziskās preces piedāvājumu attiecīgi pircējs tiek iespiesta kā stūrī. Paldies, Filip! Jā, yeah, ok. Runājot par to, ko teica Svens par aizliegumu attiecībā uz produktiem. Par CDS, ja mēs runājam par produktu aizliekšanu vai prakses, kādas noteiktas prakses aizliekšana, tam ir medaļā ir divas puses. No vienas puses um, šķēršļi ir augstāki un aizliegt tas ir ļoti jauki un to ir viegli darīt. Un mums ir tāda prakse, ka mēs negribam saindēties ar pārtiku, un tāpēc mēdzam tur kaut ko aizliegt vai aizliedzam lietot asbestu un māju celtniecībā, un mums ir toksiskie produkti finanšu tirgū, kāpēc tos neaizliegt. Bet jautājums ir vairāk tehnisks par šiem CDS nošķirt, kādā veidā produkti tiek lietoti vai var tikt izmantoti. Un es jautāju jums tāpēc, ka jūs pieminējāt Volstrītu. Jūs, jums ir liela pieredze uzkrājusies 18 gadu laikā. Vai jūs redzat prakses vai instrumentus, ko vajadzētu tirgu aizliegt vai izņemt no tirgus, jo tās destabilizē tirgu? Right. Um, they... Jā, šo 18 gadu laikā esmu daudz lietas redzējis. Un arī cilvēki, kas ir profesionāli savā darbā un it kā vēl labu, bet, nu, reizēm beig beigās rodas jautājumi, kādēļ cilvēki to gribējuši darīt. Un šīs transakcijas, kas ir ārpus tirga, tā, tirgus, tā tad iegūta aizņēmuma un tā tālāk, es esmu visu to redzējis. Manuprāt, tas ir lielā mērā saistīts ar šiem CDS credit default swaps, mīmaiņas vērtspapīriem. Jums ir patiešām taisnība, mēs varētu vienkārši pateikt, nu, aizliegsim tos, jo praktiski runājot, man gan šķiet, ka šo risku varētu atrast uh, kaut kādu citu veidu vērtspapīros pēc tam. Būtu kaut kāds veids, kā apiet to. Nu, ir piemēram um, aizliegums pirkt apdrošināšanu tiem kuģiem, kas okeānos uh, kuģo bez apdrošināšanas. Nu, mēs gan esam ASV izvēlējušies citu pieeju. Es atbalstu šo pieeju. Starp citu, sakot spekul spekulētāji, ASV nav nemaz slikts vārds, ar to mēs neko sliktu nedomājam. Nu, es nezinu, kā citās valstīs, bet šie uh, hedger, uh, tie ir tie cilvēki, kas um, strādā ar precēm, varbūt mēģina ai, nu, pazemināt arī risku, tā ir kāda prece, kas tiek pārdota valstī. Un, ja no otras puses tirgu uh, tam pretī ir vai nu spekulātori vai arī investori, nu, kaut kas tāds, bet šajā tirgu slikti ir tas, ja tas uh, tiek darīts pārlieku, ja tādā veidā tirgus tiek kropļots. Un tātad Eiropā bieži vien tiek runāts par tirgus kropļošanu, tātad nove, tirgus novēršanu tādā līmenī, tādā situācijā, kā tas citādi nebūtu izvērties. Nu, pēc politikas runājot ASV tas ir tieši tas pats jautājums. Un jautājums ir tāds, kā tad īsti radīt uh, konkurētspējīgu atvērtu tirgu, kas būtu aizsargāts no šāda veida spekulācijām. Nu, tas ir tas, ko mēs mēģinam izdarīt. Uh, Tātad nošķirt investoru no spekulātoru. Paņemšu. Paldies. Varbūt jūs varat atbildēt uz vienu jautājumu, ko es jau uzdevu. Finanšu tirgos eh, notiek arī tādas visādi, redzam arī visādi uh, pārspīlējumu. Es jautāju, par, ko jūs domājat par transakciju nodokli, kas ļautu šo spekulatīvo tirgu samazināt? Jā, es varbūt šeit atgādināšu, ka es nerunāju Obamas administrācijas vārdā, kad es atbildu šādiem jautājumiem. Bet jāsaka, mums ir uh, dažādas transakciju maksas ASV, arī runāt par vērtspapīriem, nu tas ir tas, kas apmaksā regulātors. šāda veida nodevas nav. Pagātnē gan ir izteikti priekšlikumi, ka to vajadzētu ieviest, un tieši tiek runāts par to, ka šāda veida nodevas nav. Tā tad jāsaka, šī nodeva netiek izmantot, lai tirgu ierobežot. Mūsu gadījumā tas um, šī nodeva iet tam, lai tiktu apmaksāts šis regulējums, bet, nu, ir izskanējuši priekšlikumi izmantot šo naudiņu arī citiem mērķiem. Nu, tādā gadījumā, es domāju, ja mēs kādu darbību gribētu ierobežot, šīs nodevas būtu jānosaka visai augstas. Tādēļ jāsaka, ja tās, tā mūsu izvēle ir tāda, nosakt regulējumu un nosakt izmaksas. Paldies! Paldies, vai ir vēl kāds palicis nepamatīt, nepamanīts, paskal lūdzu? Gribētu atgriezties pie savu iepriekšējā jautājumu par iespējām limitēt pozīciju skaitu, ja jūs negribat kaut ko aizliegt. Vai jums ir kādi skaitļi vai kādus instrumentus jūs lietojat vai grasāties lietot? Nē, jāsaka, nekādiem konkrētiem skaitļiem mēs nerunājam. Šobrīd mēs vienkārši mēģinam uh, domāt par šo jautājumu. Šeit mēs runājam par deleģēšanu, sākot no likumdevējiem līdz arī tiem, um, kas veic šos pienākumus. Tāda mums jau ir simt, simts gadus prakse. Tātad šobrīd mēs vienkārši meklējam to iestādi, kas to varētu darīt. Nu, ja mēs runājam par lauksaimniecības produktiem, tad šajā nozarē mēs mēģinam nodrošināt, lai būtu vismaz pietiekami, pietiekami plašs dalībnieku skaits un arī mani priekšteči mēģināja nodrošināt, lai tātad tas nepārs, uh, nepārsniegtu konkrētu skaidru, teiksim, no 10% līdz kaut kam, bet, nu, tātad, ja mēs runājam par 10%, tad ir vismaz 10 iesaistītās puses šajā tirgus sektorā, bet, nu, šādus, šos rādītājus var noteikt jebkādus. Un vērtspapīru un biržas komisija tātad mēģina noteikt šos pienākumus un runājot par CDS, vēl jāskatās, ko tad īsti vajadzētu nākotnē darīt. Tad būtībā jūs sakāt, ka tas ir tāds dinamisks process, kas uh, mainās atkarībā no apstākļiem. Vai Jā, jāsaka, ka tas ir dinamisks process, un kā jau parasti tas arī notiek, tad, nu, reizēm nepieciešama krīze, lai atgrieztos šajā sākuma pozīcijā. Tātad šeit ir vienkārši nepieciešams regulējošām iestādēm izskatīt faktus un tad arī atbilstoši rīkoties. Paldies. Paldies. Lūdzu, es runāšu īsi. Runa ir par komunikāciju starp regulātoriem un dažādām valstīm ja mēs nepanāksim uzlabošanos dialogā, cenšoties pārvarot krīzi Eiropā un citur, un nu, kā jūs to vērtējat? Varbūt jūs redzat, ka kaut kas tomēr ir virzījies uz priekšu, un ko darīt, lai neatkārtojas tas, kas notika? Jā, nu, atbildot uz otro jautājumu, tad šeit, nu, diemžēl šādi nekāds garantijas jums nevaram dot. Regulējumu mēs vēl joprojām neesam izmainījuši Manuprāt, AIG tika neefektīvi regulēts, nebija uh, nekāds konkrēts uh, uzņēmuma regulējums noteikts, bet ja šī reforma tiktu pieņemta, tātad šī reforma, par ko mēs runājam, un tā ir lieta, kas jau atkārtojas vēsturē, tātad būtu kapitāls, būtu dīleri, būtu arī drošības spilveni, un es domāju, ka mēs būtu patiešām labāk aizsargāti attiecībā arī uz norēķinu namiem un uz šīm centrālajām iezīmēm. Bet šobrīd, jāsaka, es neko nevaru īsti jums pateikt, jo šī reforma nav pieņemta. Un atbildot uz otru jautājuma daļu par komunikāciju, jāsaka, komunikācija notiek lieliski. Nu, es šajā amatā esmu tikai 8-9 mēnešus, un tagad pateikt, vai kas ir uzlabojies, nu es nezinu, jo mums ir patiešām lieliskas attiecības. Uh, ar dažādām iestādēm, kā arī ar norēķinu namiem Vācijā un ar FSA Londonā esam parakstījuši arī saprašanās memorandu. Nu, negribētu te tagad kaut ko, kādu iestādi izlaist, bet, manuprāt, patiešām sadarbība notiek lieliska un tā tad rīkojamies arī sadarbības memoranda ietvaros cerams arī, ka nākotne izvērsīsies tikpat pozitīvi. Paldies! Paldies! Un varbūt jūs noslēgumā varētu pateikt dažus vārdus par, um, par šiem mīmaiņas iespējām un arī par uh, to, kas attiecās uz likviditāti. Kāda loma tai ir un būs? Un, un neraugoties uz divpusējām attiecībām vai izņēmumu attiecībā uz gala patērētājiem, vai jūs varat pateikt kaut ko, vai ir iespējams uzlabot esošo struktūru? Uh, vai kā mēs varētu arī attiecībā uz dažādiem jautājumiem panākt labāku cenu noteikšanu. Jā, jāsaka, jautājumi patiešām lieliski. Es domāju, ka parasti var to noteikt 75% apmērā, tātad tie ir tie standarti, ko var uh, veikt šajā norēķinamā, bet patiešām jāatceras arī par likviditāti, un tieši tādēļ uh, Es atbalstu to, ka būtu nepieciešams arī pieprasīt šo tirzniecības vietu uzskaitījumu, jo tādā gadījumā norēķinami mazāk at, uh, ir atkarīgi no sabiedrības, ja tirgos tiek nodrošināta pietiekama likviditāte. Es domāju, arī uh, likumdevējiem šeit ir sava loma, arī norēķinamiem ir sava loma, bet tas pats attiecas arī uz regulētājiem. Lai pārliecinātos, ka norēķinami neuzņemas uh, tādas lietas, Um, kas, kuram nav pietiekama likviditāte. Un ASV mēs arī sakam, ka sabiedrībai vajadzētu dot 30 dienas um, komentēt, vai nepieciešams ko darīt un vai uzlabot attiecībā uz norēķinu namiem. Kas attiec uz šo izturību, tad es domāju, ka um, AIG šeit bija negatīvākā pozīcijā, un šobrīd jāsaka šīs 14 lielās finansu institūcijas uh, Tās ir tās, kas šobrīd darbojas kā norēķinām clearinghouses, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par uh, pārējiem um, uzņēmējdarbības veidiem. Tādēļ um, šie 75% uh, darba nonāk norēķina namos, un tas tiek arī konkrēti tātad izskatīts. Nu, es konkrēti nevaru nosaukt jums uh, nevienu norēķinu namu, kam nebūtu to izdevies darīt. Un runāt par šiem uzkrājuma fondiem, repositories, arī tie no savas puses uh, norāda, ka ir nepieciešams veikt šo kopējo regulējumu. Pēdējo desmit gadu laikā uh, mums ir četras, četri norēķinami, kas nespēļņi un veiksmīgi darbojas, bet, kā jau jūs pareizi arī minciešams, lai um, šis, uh, šī monopola. Uh, šis monopola stāvoklis nepārsteigtos un neiet nedaudz par tālu. Turklāt jāsaka, tas arī nav vienīgais risinājums. Paldies! Jūs ļoti izsmeļoši atbildējāt uz visiem mūsu jautājumiem. Mums vēl ir nedaudz minūtes. Varbūt mēs neuz, nepajautājām jums kaut ko, ko jūs labprāt būtu eh, dzirdēju. Es ceru, ka jūs pārāk nenogurāt. Paldies komistejai, paldies jums, priekšādātājs kundze. Un, ja jums ir vajadzīga kāda, kādas konsultācijas vai palīdzība, lūdzu vērsieties pie mums. Paldies! Vēlreiz jums liels paldies par jūsu apmeklējumu. No. Okay. Um. Right, a, a Tagad būs apmēram 5 minūšu starpbrīdis, pirms mēs atsāksim darbu.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 Right. Ja visi lūdzu varētu ieņemt savas vietas, tad mēs varētu sākt savu sanāksmi, mēs varētu sākt mūsu nākamo sanāksmes daļu. Bet pirms sāksim mūsu publisko uzklausīšanu, es eh, gribētu tomēr atgriezties pie paša pirmā darba kārtības punkta, proti darba kārtības pieņemšana. Es aizmirsu to izdarīt eh, pirms iepriekšējās sanāksmes daļas sākšanas. Tā kā mēs ne, mums tomēr jānokārto šī formalitāte, un es eh, pieņemu tagad, ka gan šodienai, gan rītdienai paredzētā darba kārtība tagad ir pieņemta. Paldies par eh, sapratni šai jomā. Un tagad mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Lūdzu, publiskā uzklausīšana par pārobežu krīzes menedžmentu banku sektorā. Un šeit mums ir četri runātāji, četri runātāji, kā ierasts uzklausīšanas procedūrā. Katrs runātājs izteiksies eh, desmit minūtes maksimums, un tad mums būs viedokļa apmaiņa. Es gribētu iepazīstināt jūs uzreiz ar visiem runātājiem. Un vispirms paldies par to, ka piekritāt eh, ierasties uz eh, komitejas sēdi. Es gribētu iepazīstināt eh, tādā kārtībā, kā viņi runās. Vispirms eh, Stanislavs Kluza, Kluza eh, Polijas finanšu uzraudzības iestādes priekšsēdētājs, tālāk Karmīne Lamanda, vecākā izpildu viceprezidente, arī Unikredit vadības komitejas priekšsēdētāja un arī institucionālo un regulatīvo strateģisko pakalpojumu nodaļas vadītāju Unikredīties. Um, tālāk nākamais runātais Dirks Šonmekers no Dusenbergas finanšu skolas, viņš ir dekāns tur, un tālāk Rājam Sajādī no organizācijas Fin USI uh, SEPS. Es uh, uzreiz gribētu jūs informēt, ka Ir arī atsevišķas runas, atsevišķi dokumenti, kas tiek šobrīd izplatīti, tā kā jums būs vēl papildu materiāls, ne tikai prezentācijas materiāls. Es atvainojos, saku priekšsēdētāji, ka man vajadzēs iziet ārā uz dažām minūtēm, bet kamēr es būšu prom, tikmēr kāds no priekšsēdētāja vietniekiem vadīs šo sanāksmi. Un tā mūsu pirmais runātājs ir Stanislavs Klūzakungs un došu viņam vārdu. Good morning, ladies and uh, gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Es gribētu jums pateikties par uh, doto iespēju uh, uzstāties šeit un īsumā skaidrot Somijas, es atvainojos, Polijas um, uzraudzības institūcijas darbu, tīpaši pārobežu krīzes kontekstā. Uh, Un es plānoju likt uzsvaru uz finanšu krīzi. Es zinu, ka mums ir ierobežots laika reglaments, tāpēc izteikšos ļoti īsi. Un, ja būs tālāk kādi jautājumi vai kādi e, komentāri, cits diskusijas, tad es e, labprāt komentēšu tālāk un dziļāk, un to es darīšu otrajā daļā. Un e, savā īsajā prezentācijā es runāšu par diviem aspektiem. Vispirms runāšu par finansiālajām sekām, kādā veidā mēs tiekam galā ar šīm sekām, ko izraisījuši arī ārvalstu banku klātbūtne šeit Eiropā. Otrs jautājums, kā mums reaģēt uz konfidences rādītājiem dalībvalstu starpā. Uh, attiecīgi krīzes pārvaldības jomā ir zinām uzticēšanās vai konfidence un kā mēs tagad vērtējam šo jomu. Un trešais punkts ir nedaudz proaktīvs, kādā virsienā vajadzētu virsīt mūsu diskusiju. Tāds jautājums, un tas ir ļoti svarīgs. Kur vajadzētu doties ārvalstu bankām? Kādā virzienā domāt? Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šī krīze nav kaut kas tāds, kas, mm, kas mums ir bijis tikai pagātnē. Mums vajadzēja šo krīzi varēt paredzēt arī nākotnē. Un tad rodas jautājums, kas tad nākamajās krīzēs spēs paredzēt šādu krīžu izcelšanos un kas tad cīnīsies ar sekām. Šo esošo krīzi nomaksāt palīdzēja nodokļu maksātāji. Protams, varētu to ģeneralizēt, runāt plašāk, bet principā jāsaka, ka šajā konkrētajā gadījumā visa šī nelaime krita uz nodokļu maksātāju kakla. Varētu arī teikt, ka nodokļu maksātāji vienmēr būs e, starp tiem, kurus lūks maksāt par jebkādu krīzi. Tāpēc šis jautājums ir dubult svarīgs. Second slide, uh, come back. <laughs> Uh, now uh, moving to the second. Tālāk otrais ievilkums. Šeit mēs redzam jaunu horizontu, tā kā otru kandidātu, kas varētu maksāt par krīzi. Izstudējot pēdējos Eiropas komisijas priekšlikumus, mēs redzam tādu ierosinājumu, ka varētu būt tā kā filiālis nododot aktīvus vienai person, no vienas personas otrai, e, varētu notikt šāds e, aktīvu transfers. No, no filiāliem varētu šos aktīvus nodot mājas e, uzņēmumiem, juridiskām personām. Praktiski to varētu teikt, līdz ar to varētu teikt, ka krīzes akcents tiks pārlikts uz vietējo garantiju fondu kreditoru un mazākumu akcionāru pleciem. Tad tie maksās par kļūdām. Jautājums tagad ir tāds. Kā šis risinājums saskanēs ar Eiropas Savienības vispārējo ideoloģiju šajā jomā. Vai šeit būtu pretruna ar uh, Eiropas Savienības uh, noteikumiem? Un vai nākotnē šāds risinājums nemazinās finanšu institūciju ietekmi un morāli? Tālāk es gribu runāt par trešo risinājumu, un šodien varbūt nedaudz vairāk tieši par šo trešo risinājumu. Trešajā elementā mums ir savukārt arī trīs elementi, kas ir ļoti svarīgi šajā risinājumā. Un pirmais ir tāds, ka vajadzētu atzīt to, kā regulēt eh, sistēmiski svarīgas finanšu institūcijas, kā vadīt likviditāti. Un tālāk arī diskusija par to, kā veidot depozītu garantiju schēmas. Tādā veidā, lai šīs ar šo schēmu palīdzību varētu ne tikai samaksāt par krīzes izdevumiem, bet arī dēļ uh, modeļa organizācijas ar šo mehānismu vajadzētu varēt novērst krīzi tādā veidā, ka varētu likvidēt morālo apdraudējumu. Nākamajā attēlā mēs redzam stāstu par lielo finanšu institūciju regulējumu izvērtējot 2008. gada izpirkumu Un izvērtējot eh, šo izpirkumu, mēs saprotam, ka gadījumā, ja nav labu un skaidru risinājumu, kas varētu noregulēt finanšu institūciju uzvedību, tad riski ir ļoti augsti un arī izmaksas ir ļoti augstas. Tālāk rodas jautājums par valsts lomu. Valstī jādod lielāka iespēja noteikt eh, noteikumus, regulēt attiecīgi ņemot vērā finanšu institūcijas izmēru un ietekmi. No otras puses, preces, nevajadzētu pieļaut situāciju, ka uh, zaudējumi ir publiski, bet ieguvumi ir privāti. Tas nozīmē, ka valstī ir jābūt pietiekami daudz uh, pilnvarām, rīkoties jau proaktīvi uz priekšu un nevis tikai reaģējot uz to, kas jau ir noticis kaut kad pagātnē. Tad jautājums. Kādā veidā valsts varētu noteikt kritērijas, kas ir saistīti arī ar izmēru? finanšu institūcijas izmēru, lai attiecīgi šo finansu institūciju varētu pielāgot attiecīga izmēra apjoma garantijas schēmai. Un uh, nākamajā slaidā mēs redzam stāstu par likviditāti. Likviditātes jautājums netiek pacelts pēdējā laika debatēs, bet uh, tomēr šeit jāsaka, ka Polijā mēs uh, esam ieviesoši uzraudzības instrumentu, mēs eh, pāraugam likviditātes normas. Šis instruments eh, neizriet no kapitāla direktīvas, ne arī no kādas citas Eiropas regulas, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams likviditātes vadība. Mēs gribam, lai polijas eh, institūcijas attiecīgi neatkarīgi no tā, vai tās ir filiāls vai nodaļas vai arī galvenās institūcijas, tad tomēr šie kriteriji ir jāizpild, un ja tas tā ir, tad vēlāk ir daudz vieglāk vadīt krīzes noris, noregulēt to, un arī novērst krīzes izcelšanos vai arī bremzēt kaut kādu negatīvo notikumu attīstību. Likviditāte nosaka spēju sekt saistības. Šeit mums ir arī Nozenrok piemērs kur mēs konstatējām, ka kapitāls ir tikai ļoti neliela daļa, kas veido bilants lapu. Un arī citas saistības vai pasīvi arī veido mazu daļu. Tad mēs uzskatām, ka likviditāte ir tikpat svarīga kā kapitāls segums. Un uh, Polijā mēs esam ieviesuši ļoti specifiskus instrumentus, kas ļauj mums nodrošināt institūcija lielāku stabilitāti. Pēc mūsu noteikumu ievērošanas institūcijai ir vieglāk vērsties pret krīzēm, proti institūcijai vajadzētu izturēt ilgāku laiku pašai ar saviem spēkiem, vismaz 40 dienas. Tas ir situācijā, ja potenciāli izceļas kaut kāds krīzes spiediens vai apdraudējums. Un tagad es reiz gribu ķerties pie pēdējā slaida. Te ir arī kaut kas ļoti svarīgs polie. Šobrīd notiek diskusijas Eiropas Savienībā par garantiju schēmām. Šajā attēlā es redzu lielisku salīdzinājumu. Šeit ir salīdzināti depozīti lielākajās Eiropas bankās. Un Mēs varam uzdot jautājumu, cik daudzām no šīm bankām ir bijušas kādas problēmas pēdējos gados, un mēs redzam, ka nav tādas depozītu garantiju schēmas, kas izmēra ziņā būtu spējīgas atrisināt šīs grūtās situācijas. Tad rodas jautājums par to, kā mēs varētu novērst krīzes iespējamību. Kā vadīt situāciju tā, lai morālā bīstamība tiktu mazināta. Lai finanšu institūtiem, kas spēlē svarīgu lomu tirgu, būtu mazāki šie morālas bīstamības aspekti. Tāpēc šī diskusija ir ļoti svarīga par DGS. Mēs gribētu diskutēt par to, kā krīzes bīstamība varētu dalīt finanšu institūciju starpā, tīpaši, ja ir kādi īpašnieki problēmās nonākušajām finanšu institūcijām, tad izmantojot šīs schēmas, tomēr varētu mazināt šo bīstamību, kas izriet no atsevišķu finanses institūcijas rīcības tirgu ja mēs varētu runāt par vienu depozīta garantijas schēmu Eiropā, tad, ja šāda garantijas schēma būtu slikti veidota, tad šāda slikti veidota garantijas schēma varētu pat uh, morālās bīstamības uh, līmeni vēl palielināt. Jo mums būtu kaut kāds segums naudas ziņā, bet attiecīgās institūcijas vienkārši spēlētos ar šo schēmu un neuzņemtos paties atbildību par savu rīcību. Tad eh, tās bija tāda pirmās domas, un es ceru, ka tās izraisīs tālākos jautājumus, un mums būs laba diskusija. Paldies, Klausa kungs. Un tagad došu vārdu, kā minēja Lamandai. Karminam Lamandam, es atvainojos. Grazie, intanto al Parlamento. Paldies. Gribētu arī pateikties parlamentam par to, ka esat mūs šodien uzaicinājuši. Es esmu. Itālijas, esmu strādājis Itālijas bankā un <clears throat> jūs redzat, man ir sagatavota prezentācija un es mēģināšu runāt vadoties pēc šiem slaidiem. Uh, Kas mums ir jāpamā, jāpanāk? Mums ir jāizveido spēcīga uzraudzības sistēma Eiropā, tāda spēcīga institūcija. Un Dalību valstīs ir vajadzīgi instrumenti un institūcijas, kas ļautu preventīvi jau novērst krīzi un arī rūpēties par to, lai dalību valstīm nebūtu jāmaksā citu vietā, citu valstu parādi. Arī gadījumos ar, ar lieliem starptautiskiem uzņēmumiem vai, teiksim, runājot par lielām bankām, mums ir vajadzīgi instrumenti, kas ļautu īstenot vienoto tirgu Eiropā nodrošinot stabilitāti tieši šajā fāzē. Startautiskajam valūtas fondam ar to mēs esam noslēguši um, vienošanos attiecībā uz stabilitātes kritērijiem, un mēs jau esam panākuši progresu. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut tagad nekāda veida regresu, mums ir jāiet uz priekšu, un mēs nedrīkstam pieļaut finanšu sistēmas sabrukumu Eiropā. Komisija ir izstrādājusi nozīmīgus priekšlikumus par finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā un cenšoties īstenot šos priekšlikumus, mēs varam šo ceļu sadalīt tādos kā posmos un parlamentā notiek ļoti nozīmīga diskusija par to visu. Kad mēs varam runāt par krīzi attiecībā uz kādu banku? Tad, kad tirgus dalībnieki vairs neusticas bankai un banka vairs nevar saņemt pietiekam likvīdo līdzekļu un tā nespēja veikt attiecīgās operācijas tā vienkārši tiek um, paralizēta šādā likviditātes krīzē. Un ko tad šādā situācijā banka var darīt? Tā var mēģināt pārdot aktīvus, lai saglabātu savu likviditāti. Pārdodot aktīvus, tas ir svarīgs solis, bet banka samazina savu vērtību un krīze plešas plašumā. Un tas savukārt atstāja iespaidu uz citu banku aktīviem. To nevajadzētu darīt. Svarīgi ir tiklīdz mēs redzam, ka tirgus dalībnieki neusticas bankai, lai varētu būt iespējas iejaukties un administratīvajā padomē un akcionāriem, ar akcionāriem vienoties par pasākumiem krīzes pārvarēšanai. Ja krīze tiek pārvarēta liela uzņēmuma ietvaros, tad tam ir sekojoši plusi. Risks, kas tagad ir samazināts, ka varētu notikt kaut kāda krāpšana. Ir iespējams izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas un krāpšanas. Un kādi iemesli varētu būt, vai kādai loģikai vajadzētu sekot, ja ir iestājusies krīze? Mums ir vajadzīga finanšu stabilitāte, un sabiedrības uzticēšanās bankai arī ir, nepietu, ir nepieciešams nopelnīt un nodrošināt, un ir jāizvarēs no pārāk lieliem izdevumiem, kas rastos nodokļu maksātājiem ir jāievēro arī jānodrošina mazo akcionāru tiesību ievērošana. Kādi instrumenti tad tagad mums ir, lai pārvarētu krīzi? Nu, piemēram, holdings. Šeit ir iespējams izmantot uzņēmēju uzņēmējdarbības politikas instrumentus, un eh, daudznacionālajiem uzņēmumam ir jābūt iespējai vērsties pēc palīdzības arī administrācijā, protams, sniedzot eh, tad valsts administrācijā, protams, sniedzot informāciju par to, kādi instrumenti sadarbībā starp daudznacionāliem uzņēmumiem mēdz būt. Ja mēs runājam par krīzi, tad es gribētu minēt piemēru ar multinacionālu uzņēmumu, nevis par sistēmisku krīzi. Tātad kā izvairīties no tā, lai viena multinacionāla uzņēmuma krīze nepārvērstos globālā krīzē. Gl ir vajadzīga likviditāte, bet to nav tik viegli nodrošināt. Uh, um, valsts iestādes neko nevar darīt, bankām ir vajadzīga likviditāte vidējā, banka savukārt atte, atteicās sniegt palīdzību vidējā termiņā, un tirgū mēs redzam, ka notiek tāds kā viedokļu maiņa un nobīde, un uzņēmumam nekas cits neatliek, kā vēlsties pēc valsts palīdzības, un ko tad tagad darīt? Priekšlikums, kāds man tagad ir, izskatās sekojoši. Ir vajad, jāizveido tāda kā kolēģija, kurā piedalās gan uh, sabiedriskās, tad valsts iestādes, gan arī gan publiskās, gan privātās um, iestādes vai uzņēmumi. Un bankas varētu ar valsts garantijām piedāvāt savu kapitālu kā garantiju. Un šādā veidā uzņēmums vidējā termiņā ļautu, varētu saglabāt savu likviditāti un panākt uh, to, ka sabiedrība atkal uzticās bankām. Un, bet ja krīze ir novedusi pie maksāt nespējas, tad šis fonds, par ko es runāju, izmantojot banku atbalstu, varētu sniegt ieguldījumu uh, krīzes izmaksu sekšanā. Bet ko mēs esam izdarījuši? Divas lietas. Pirmais, mēs esam izveidojuši ļoti plašu uzraudzības struktūru ar instrumentiem krīžu pārvarēšanai. Un esam arī veikuši pasākumus morālā apdraudējuma samazināšanai. Šis moral hazard, šis jautājums, tam ir tikai viens risinājums pēc manām domām. Ir jāskatās, vai ir iespējams vismaz daļēji izglābt uzņēmumu, varbūt ne visu, bet tieši to, kas ir ļoti derīgs un lietderīgs. Tikai tos sadarb partnerus vai dalībniekus, kas tiešām ir nepieciešami, kas ir efektīvi. Un tas varētu attiekties arī uz maksājumu sekšanu. Normālā krīzes gadījumā vai vienkārši krīzes gadījumā tradicionālajā ekonomikā parasti mums ir laiks saprast, kas īsti notiek, vai ir iespējams saņemt valsts atbalstu izmaksu sekšanai, vai, vai var dabūt kreditoru atbalstu. Bet bankas gadījumā tas nav iespējams, jo bankai visu laiku ir vajadzīgs tāds kā darba vai apgrozījuma kapitāls, tā to nevar tā vienkārši apturēt uz laiku. Uh, un ir vajadzīgs instruments, kas ļautu bankai saglabāt darbības spēju. Vajadzētu sapulcēt visus dalībniekus un uh, lēmumu pieņemšanā tikai dažiem dalībniekiem būtu simtprocentīgas ietekmes iespējas vai balstiesības. Uh, bet citiem savukārt, citi varētu rēķināties ar noteiktu, tikai noteiktu savu tiesību proporcijas ievērošanu. Līdz ir eh, ratu, radusies skaidrība, ko var izglābt, ko ir vērts glābt, bet banka joprojām ir paturējusi savu darbības spēju. Uh, Un krīzes laikā mēs varētu runāt arī par bankas akcionāru pārstāvjiem, kas tiktos ar valsts iestādēm un vienoties par pareizo rīcības veidu. Es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš, kas ļautu panākt, lai, kas neļautu situācijai pasliktināties. Es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Lamandas kungs. Un tagad vārds Šūmakera kungam. Paldies, priekšsādētāji. Paldies, ka esat mani uzaicinājuši šodien piedalīties, un man prieks, ka arī Ekona komiteja ir pieķērusies šim ļoti svarīgiem jautājumam. Man ir četri jautājumi, par kuriem es mēģināšu izteikties un arī tā secīgi izrunāt. Gribētu arī uzsvērt, ka tātad šis darbs par pārobežu krīzes pār, pārvaldību ir ļoti svarīgs. Un tas tieši ir saistīts arī ar Eiropas jauno pāraudzības sistēmas ieviešanu, un tad skatīsimies, kādi būs rezultāti. Tad, šo, tagad skatīsimies, kādi ir izaicinājumi lielajām pārobežu bankām, arī morālais apdraudējums, trešais punkts ir finansējums, uh, ko pieminēja arī vairāk citi kolēģi, ja zinām, ka tas ir būtiskākais tas jautājums. Un ceturtais punkts, kā tad vajadzētu izskatīties visam šim ietvaram. Un nu pārējot pie pirmā jautājuma, tātad pārobežu banku darbība. Jau pirms krīzes es uh, biju uzzīmējis šādu finansiālo trilemmu, trīs stūris ar trim tātad mērķiem. Ja mums ir trīs mērķi kā globālā finansu stabilitāte, uh, uh, pārobežu banku sadarbība un arī valsts iestādes, šīs trīs lietas nevar salikt vienā maisā, un tas pats attiecas arī uz monetārās politikas trilēm. Un tātad mēs varam uh, ap, apvienot tikai divus no šiem trim mērķiem, un no viena ir jāatsakās. Es gribētu jo īpaši uzsvērt to, ka pašreizējā situācija status quo attiecībā uz iekšējo tirgu uh, tā nav pietiekami uh, stabila nākotnē. Tādēļ vai nu mums vajadzētu, um, mums vajadzētu situāciju mainīt. Un nākamajā slaidā tas būs arī tātad skaidrāk saprotams. Mūsu izvēle. Um, tā kā mēs visi vēlamies panākt globālo finansu stabilitāti, tad patiesībā mūsu izvēle ir tāda vai nu mēs atsakamies šeit no pārobežu bankām. Es arī dzirdēju, ka uh, citi teica, ka šāda veida iespēja uh, nozīmētu, ka tiek nodalīšanās un tā tad tiek kļūst par meitas uzņēmumiem. Un šeit mēs nerunājam vairs par pārobežu bankām, un tas mūs novest tādā situācijā, kad varam atteikties no vienotā tirgus, vai arī šī otra situācija, par ko jau īpaši šodien gribu runāt, tātad, ka mēs pārējām no nacionāliem risinājumiem uz Eiropas risinājumiem attiecībā uz dažiem šīm ietveru jautājumiem. Uh, kā piemēram pāraudzība, kas ir pirmais solis, otra ir depozītu apdrošināšana, kā arī um, slodzes sadalīšana, burden sharing. Un par šo jautājumu es plānoju runāt, izteikties arī plašāk. Protams, ka mēs visi esam ļoti noraizējušies, ka nodokļu maksātāji uh, vismagāk ir cietuši no krīzes. Tādēļ šeit varētu piekrist saviem kolēģiem, kas Iepriekš jau izteicās, ka mums šajā jautājumā vajadzētu kaut ko darīt. Tātad, kā mēs varam stiprināt tirgus disciplīnu? Manuprāt, šeit ir divas lietas, ko varētu pieminēt. Pirmais būtu samazināt uh, neveiksmes iespējamību. Tas nozīmē, ka mēs pārliecinamies, ka banka bankrotē lēnāk. Tas nozīmē jāie, jāiegulda lielāks kapitāls. Un tas būtu šī, uh, šī svira, sviras proporcija. Uh, Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks aspekts, jo ja uh, krīzes situācijā bankas nonāk pārāk ātri, uh, tas nozīmē, ka šis rādītājs, šī proporcija nav īsti laba. Un vispirms mums vajadzētu runāt par konkrēti par banku sektoru. Otra lieta, ko šeit gribētu pieminēt, tā tad, ja notiek šī neveiksme, ja notiek katastrofa, kā samazināt sekas. Un te mums jāpiemina Living Wills, šis uzņēmuma testaments, ko vajadzētu pirms bankrota sagatavot. Un tas tika pieminēts arī G20 šajā stabilit, uh, stabilitātes uh, diskusijā. Un es vēlētos arī šeit piedāvāt risinājumu, tātad kā iestādēm, valsts iestādēm strādāt ar banku sektora problēmām. Nu, pamatā tas, kas notiek, ir paplašināt iespējamību. Tātad, um, ko darīt? Vai nu mēs glābjam banku, vai likvidējam to. Un um, daži no kolēģiem varbūt ir arī lasījuši um, ziņojumu, un mēs visi, es domāju, zinām, kādas problēmas var radīt likvidācija. Un, nu, pārējot pie tā svarīgākā jautājuma, kas ir finansējums, Es kā ekonomists vēlētos šeit nedaudz tomēr brīdināt pārējos. Ja mēs palūkosimies apkārt, tad ikvienam akadēmiķim, protams, ir savi risinājumi, ko piedāvāt. Tas nozīmē, ka risinājumu iespējamo ļoti daudz. Ja mēs tos visus apvienojam, tas nozīmē, ka um, banku sektors kļūst ļoti dārgs, izmaksas ir milzīgas un varbūt nekādu patiesībā ieguvumu mums nebūs. Tādēļ es domāju, ka ļoti būtiski izvēlēties, kas mums ir īsti nepieciešams, nevis vienkārši ņemt visus priekšlikumus un apvienot tos vienā. Ja man būtu jāsaka, kas ir tas būtiskākais, kas būtu steidzami jādara, es gribētu uzsvērt depozītu uh, apdrošināšanu. Šeit uh, mēs varam palūkoties ASV virzienā, tātad katrā štatā bija savs depozīta apdrošināšanas fonds, uh, Un šāda sistēma bija ļoti nestabila. Jāsaka, ka līdzīga situācija bija arī Islandē. Tas nozīmē, ka um, šie fondi, šis finansējums nebija pietiekami liels. Tādēļ, manuprāt, attiecībā uz pārobežu bankām, pieņemot, ka tās arī darbojas pāri robežām un tām ir uh, filiāls dažādās dalību valstīs, būtiski ir arī veikt um, apdrošin, depozītu apdrošināšanu tieši tādā pašā līmenī. Uh, Un, protams, es gribētu piekrist arī abiem iepriekšējiem runātājiem, ka bankai būtu jāmaksā par to. Tātad mums ir ex ante, kā arī um, tāda prēmijas, kas ir balstīts uz riska. Tas nozīmē, ka, ja jums, jūsu stratēģija ir um, riskantāka, vairāk balstīta uz risku, jums jāmaksā vairāk. Manuprāt, tas ir tas svarīgākais, ja mēs vēlamies saglabāt vienoto tirgu. Uh, bez depozīta apdrošināšanas uh, cilvēki vairs neieguldīs naudu bankās, nu, skatoties arī uz to, kas notika Īslandē, to varam secināt. Otrais un trešais punkts šajā slaidā. Tās ir divas opcijas vienas problēmas risinājumam. Tātad vai nu mēs varam um, uzreiz gatavoties uh, problēmai, vai arī teikt, nu, ja tas notiks, tad mums ir plāns, ko darīt pēc tam. Nu, sāksim no pēdējā punkta. Uh, Tas, ko esam mācījušies no pieredzes, nozīmē, ka neviens fonds nekad nebūs pietiekami liels lielajām bankām. Ja mēs palūkojamies uz ASV, tad centrālās bankas apdrošināšana, kurai finansējums patiesībā ir pietiekams, arī tā nevar strādāt ar lielajām bankām. Tā var uh, strādāt ar mazajām, vidējuma, vidēja izmēruma bankām, un ja banka bankrotē, tad trīs dienu laikā var iegūt šo naudu. Bet, ja lielās bankas bankrotē, tad šī depozītu uh, apdrošinājums nav pietiekams. Un tas pats attiecas uz šo rezolūcijas fondu, Resolution Fund. Arī šeit mēs varam strādāt tikai ar mazajām bankām, bet es domāju, ka šodien mēs esam um, noraizējušies par SIFI, kas ir, as, uh, uh, piemēram, Unicredit vai arī Deutsche Bank. Tas ir tās lielās. Turklāt mums jārunā par prociklisku pieeju, kas nozīmē, ka šāda veida pieeja mums vajadzētu izvēlēties. Tādēļ es teiktu, sāksim ar depozītu apdrošināšanu un izveidosim arī um, tādu atbilstošu sloga sadales mehānismu, kas mēs zinām, ka ir ļoti pretrunīgs jautājums. Tas pats notiek arī valdību līmenī, šobrīd runājam ja par Grieķiju. Manuprāt, attiecībā uz sloga, slodzes sadali uh, Nav jau tā, ka katru reizi, kad jums nauda var palīdzēt, tad jūs pārliecināties, ka, ja būs tas nepieciešams, jūs zināsiet, kā rīkoties. Tā nav tā labākā pieeja. Tad es ieteiktu sākumā spērt mazu solīti un uh, sākumā pievērsties tātad šiem uzņēmumu testamentiem un uh, tad katrā institūcijā vienā pēc otras var veikt šo slodzes sadalu. Nav tā, ka mēs visam pieejam kopā, visu daram reizē, bet mēs daram to soli pa solim. Un sākam ar lielajām pārobežu bankām, un tad nu, tās galvenās uh, valstis, uh, piemēram, četras Skandināvijas valstis ķertos klāt šiem jautājumiem, un tad tā strādāt ar Nordea banku. Un visbeidzot, tātad um, krīzes ietvers. Sākumā kā tas patiesībā varētu darboties? Nu, būtiski ir sam, uh, vienkāršot banku struktūru attiecībā uz lielajām pārobežu grupām. Tas attiec arī uz ASV, jo bieži vien tur ir vairāk nekā tūkstots juridisko personu. Neviens šo sistēmu nesaprot, ne tikai uh, tātad galvenais birojs, bet arī pārraudzības iestāde. Un mums nepieciešamas iespējas agr, jau agrīni iejaukties no regulējušām iestādēm. Krīzes gadījumā ir nepieciešams uh, pārliecināties, lai uh, visi, visi iesaistītās puses un visi akcionāri būtu uzskaitīti, un tad uh, tātad tiek sadalīts, kuru daļu ir jāglābi un kuru daļu var likvidēt, kur ir šī labā daļa, sliktā daļa. Un kas attiecas uz šo nesistēmisko daļu, tad tur var piemērot slodzes sadalīšanas mehānismu, kas ir uzņēmuma testamentā un attiecībā uz šo bankas daļu, kas bankrotē. Tad tur mums patiešām nepieciešama īpaša rezolūcija, kas ir saistīta ar bankām, kas uh, tiek uh, likvid, likvidētas. Un ja mēs to vēlamies uh, padarīt par standartizētu sarakstu, tad mums patiešām nepieciešams šeit likumdevējiem arī ieguldīt darbu. Un tas ir arī mans pēdējais slaids. Tātad, lai mēs pārliecinātos, ka tas darbosies, mēs nevaram paļauties tikai uz saprašanās memorandiem. Tas nebūs pietiekami, jo šie saprašanās memorandi nav juridiski saistoši, tādēļ, ka notiek krīze, cilvēki tos pat nelasa vairs. Tādēļ mums patiešām nepieciešama likumdošana, Un uh, tas ir process, kurā ir iesaistīts arī Eiropas parlaments. Un tad visbeidzot ir jautājums, kam tad īsti vajadzētu darīt šo darbu krīzes apstākļos? Nu, ja parasti es atbalstu to, ka tiek izveidotas konkrētas atbilstošas aģentūras šo darbu veikšanai. Šeit es vēlētos jums ieteikt neizgudrot pārāk daudz jaunu aģentūru vienlaicīgi. Es piekrītu, ka mums nepieciešams kaut ko darīt ar Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka es šeit noteikti piekrītu referentam. Bet es gribētu teikt, ka nepieciešams sākt ar šo jauno pāraudzības iestādi un viņi no savas puses arī nodrošinās, ka krīzes laikos Eiropas pārraudzības iestāde pārņems darbu no nacionālajām pārraudzības iestādēm un uh, Eiropas iestādes tātad lēmums ir uh, tas galvenais. Tur es pilnībā visu atbalstu. Un uh, beigu beigās Eiropas pārraudzības iestāde visā Eiropas Savienībā var pieņemt gala lēmumus. Paldies! Paldies, Šonmakara kungs! Jūs ļoti saprotami izklāstījāt šo lietu. Tagad lūdzu vārds Rimai Ajādī. Paldies par to, ka aicinājāt mani uz šo sanāksni. Es labprāt eh, uzstāšos no gala lietotāju perspektīvas. Pirmkārt, gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem, piekrīt arī priekšlikumiem, kas izskanēja centīšos paturpināt šo domu, klāstot eh, savu galvlietotāju viedokli. Tad finanšu satricinājums, kas satricināja finanšu tirgu, skaidri norādīja, ka iepriekšējās pieejas ir izgāzušās, ka tas nav spējušas arī pasargāt lietotājs. Tad lietotāji, investori un visi pārējie ir zaudējuši uzticību sektorā, daži ir pazaudējuši depozītus, citi ir pazaudējuši visu mūžu uzkrājumu. Tātad konfidence, tas, kas ir pamatā banku attiecībām, ir sagrauta. Uh, un droši vien varēs arī atkopties ilgāku laiku. Šeit ir eh, tāda ironija, ka ne tikai regulējums nebija veiksmīgs, bet arī eh, valdība izlietoja nodokļu maksātāju naudu, lai izpirktu bankas, lai arī kompensētu par regulātoru kompetenci trūkumu. Ekonomisti un citi novērotāji uzskata, ka eh, tāds solis bija neizbēgams, vēl jau vairāk tāpēc, ka Eiropā nebija tāda krīzes uzraudzības sistēma, kas darbotos pārobežu konteksta. Un tā šodien mēs runājam par banku sektoru, par uzraudzību, mēs runājam par morālo risku situācijā, kad tirgus mehānismi nefunkcionē, bet varbūt, ka varētu uh, izveidot tādu pārobežu uzraudzības sistēmu un nevis ļaut atsevišķām valstīm izmantot publiskos resursus, lai izpirktu attiecīgi savas bankas, attiecīgi radot konkurences kropļojumu, arī attiecīgi norobežojot banku aktīvus, fokusēties uz atsevišķām juridiskām personām un nevis uz pārobežu kontekstu. Uh, tad neviens no minētajiem variantiem nav pietiekams, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti vai lai aizsargātu patērētājs vai arī lai veicinātu iekšējās tirgus eh, funkcionēšanu. Ja mēs ticam un atbalstam Eiropas pārobežu sistēmu, tad tas ir jāsaist ar nākamajām krīzēm. Un um, ņemot vērā transnacionāla banku sektoru raksturu, tas, ka uh, uzraudzības institūciju rīcībā nav pietiekami instrumentu, lai reaģētu uz pārobežu krīzēm, šāda pieeja nav ilgspējīga. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu izveidot obligātu uh, agrīnās iejaukšanās mehānismu. Un, ja, lai intervences pasākumi būtu efektīvi gan regulātoriem, gan uzraudzošām institūcijām, ir jābūt apbruņotām gan ar pilnvarojumu, gan arī ar attiecīgiem resursiem, lai varētu reaģēt uz pārobežu krīzēm jo iejaukšanās no šādām institūcijām, tā, tā ir jābūt skaidrai, saprotamai, un tai būtu jābalstās uz instrumentiem, kas ir pieņemti gan regulātoriem, gan uh, uzraugiem ir jādara četras lietas. Vispirms identificēt un novērt krīzi. Tas uh, liek domāt par efektīvu pārobežu sektoru un atsevišķo banku finanšu pozīciju izvērtējumu, izmantojot regulatoros instrumentus, ieskaitot arī uh, kapitāla prasības noteikšanu, arī attiecīgās likviditātes normas, kas palīdzētu uh, vērsties pret eh, kontraciklisko regulējumu. Eh, jāstrādā ar makro uzraudzības instrumentiem, ar centrālo banku institūcijām, lai nodrošinātu adekvātu finanšu risku pārvaldību, arī ņemot vērā makroekonomisko kontekstu. Uzraudzība netiek veikta atsevišķi un tikai izolācijā, proti mikro līmenī. Eh, Tātad uzraudzības kvalitāte ir ļoti svarīga. Uzraudzošās institūcijas nav imūnas, tās arī pieļauj kļūdu, tāpēc Eiropas uzraudzības iestādes loma ir ļoti svarīga. Ir tīpaši uzraugot pārobežu institūciju darbību. Otrais aspekts - iejaukšanās agrīnā fāze, e, potenciālās krīzes, agrīnās pazīmes var identificēt jau pietiekam agri, ir arī uh, signāli, kas būtu saskatāmi sadarbībā ar makroekonomiskām iestādēm. Šajā gadījumā tas ir Eiropas Savienības institūcijas, banka centrālā un arī e, vērtspapīra padomu. Tātad politika veidotājiem un regulātoriem ir jābūt spējīgiem iejaukties un, un apturēt šīs slimības izplatīšanos, kā arī apturēt risku, bankrotu risku. Tāpēc ir jāiejaucās izmantojot dažādus mikro un makro pasākumus. Priekšsēdētāji lūdzu runātāji runāt nedaudz lēnāk. Tad šo sistēmu varētu realizēt iedarbinot dažādus mikro un makro instrumentus, ieskaitot pamatkapitāla līmeni. Uh, arī likviditātes pilēna veidošanu, kā arī uh, līdzsvarojot dažādus riskus starptautiskā, reģionālā un nacionālā līmenī. Un, lai nodrošinātu panākumus, tiešām sadarbība visos līmeņos ir nepieciešama. Uzraugošai iestādēji ir jābūt attiecīgam pilnvarojumam, lai sadarbībā ar visiem pārējiem uh, varētu eh, mainīt portfeļu sastāvu, var arī pieprasīt kapitāla palielinājumu, mm, vai arī mainīt eh, vadību vai valdes locekļus, un parastos gadījumos uzraugošai institūcijai ir jābūt spējīgai arī disciplinēt attiecīgi bankas, kas neizpilda normas. Eh, trešais elements - krīzes pārvaldība ar attiecīgiem ekspostu mehānismiem kuru um, mērķis ir vadīt laivu nemierīgā jūrā, tad šeit vesela rinda instrumentu, tādu kā depozīta apdrošināšanas schēmas, bankrota procedūras, valdības politikas, lai aizsargātu mm, tad noguldītāju intereses. Uh, Ir arī e, tiešie mehānismi, kas ir mērķēti uz patērētāju aizsardzību, nu, piemēram, depozīta garantijas schēmas. Depozīta garantijas schēma šai ziņā ir ļoti svarīgs instruments, jo tas tiešām kalpo noguldītāju aizsardzībai šai schēmai ir jābūt saprātīgai, tā šī schēma nedrīkstētu būt ne pārāk maza, ne pārāk liela. Un arī harmonizēt pieeja šīm schēmām, tā palīdzēs vērsties pret e, dažādiem konkurences izkropļojumiem. Uh, Un arī jādarbojas uz visu attiecīgo datu pamata. Tātad jābūt saprātīgai šai sistēmai. Lielām bankām ir nepieciešama būtiski resursi, lai attiecīgā depozīta schēma darbotos. Šodienas eh, depozīta garantijas schēmas droši vien vairs nav adekvāts, tāpēc ir nepieciešami priekšlikumi, lai nodrošinātu adekvātu finansējumu šīm schēmām. Uh, Un šeit eh, prioritāte būtu jādod privātiem mehānismiem, tomēr tie nav pietiekami. Tāpēc arī šo privāto iepriekš fondēšanas mehānismu būtu jāpapildina ar valsts līdzekļiem. Ceturtais eh, - krīzes eh, atrisināšanas pasākumi, krīzes noregulēšanas pasākumi. Šeit ir jāstrādā ar šiem uzņēmumu testamentiem, lai nodrošinātu krīzes atrisinājumu. Tad uzņēmumu testamenti varētu, ir jāanalizē ļoti uzmanīgi, ņemot vērā izdevumus un ieguvumus. Ja ir runa par kaut kādu banku noregulēšanas režīmu vai arī sanēšanas režīmu, tad ir jāskatās, kā tas ietekmēs finansiālo stabilitāti. Uh, kā tas ietekmēs maksājumu kontinuitāti, aizsargās patērētājs un tā tālāk, lai nebūtu tā, ka tikai nodokļu maksājumiem, maksātājiem ir jāmaksā par visu, par visiem zaudējumiem. Ja krīzes pārvaldības sistēma darbojas efektīvi, tad būtu nepieciešams ieviest arī pilnībā harmonizētus visu Eiropas noteikumus. Arī atsevišķo valstu uzraugošo iestāžu loma ir ļoti svarīga un arī Eiropas centrālajai iestādē ir jābūt ar pilnvarojumu ietekmēt nacionālo iestāžu darbu. Un visbeidzot, kā finus loceklēs gribētu pasvītrot to, cik svarīga ir pārvaldība un atbildība attiecīgo, tā ir tieši uzraudzības iestāžu atbildība visos līmeņos, ja uzraugošās iestādes strādās ar, noteik, ar nosacījumu, ka tās vēlas aizsargāt savus patērētājs, tad ir ļoti svarīgi izstrādāt visus attiecīgos noteikumus, lai viņi varētu atdarboties. Paldies! Paldies! Tagad vārds referentei Elisai. Un, protams, jūs varat arī uzdot jautājumus. Paldies! Paldies par jūsu paveikto, paldies par jūsu prezentācijām. Mums nav daudz laika. Mēs gribam pēc iespējas labāk izmantot to, ka jūs esat šeit un dalāties pieredzē. Un viens no jautājumiem, ko pieminēja pirmais runātājs, tās ir at, tā attiecība starp dalību valsts un Eiropas interesēm Nav viegli šeit panākt risinājumu, kas patiktu visiem, bet ja mēs eh, stabilizētu vai kaut kā reformētu mūsu noteikumus un vienotos par to, ko darīt banku glābšanai, kā mēs varam garantēt, lai tiktu ievērots atšķirīgās dalību valstu intereses tieši saistībā ar lielām pārobežu bankām. Kāds vai šī kolēģija, kurā darbojas uzraudzītāji, vai tā ir gana laba? Vai lielie spēlētāji, lielās bankas Eiropā, vai tās kaut kā mēģina ietekmēt šo kolēģiju, vai mums ir vajadzīga pieeja kas būtu pieskaņota katrai institūcijai, kā labāk sadalīt arī šo pārobežu sadarbības risku. Un otrs jautājums. Pēc manām domām visu šo mehānismu mērķis taču nav kaut kā jāsajauc ar, ar šo ar centieniem glābt bankas. Mēs runājam par sistēmiskiem riskiem, un nav taču runa par to, ka bankas tiek glābtas uz nodokļu maksātāja rēķina. Un tāpēc eh, mans otrais jautājums ir šāds. Es saprotu, ka pastāv zināma konverģence arī saistībā ar to, ka tiek pārskatītas depozītu garantijas schēmas bet vai šos fondus var izmantot, lai novērstu bankas, banku bankrotēšanu? Vai ir kādi citi ziņu mehānismi, citas iespējas paralēli šiem depozītu garantiju schēmām, kas ļauj īstenot pasākumus. Un trešais, vai mēs varam, vai uz, kāda, uz kādas bāzes mēs varam laist darbā šos preventīvos mehānismus un pasākumus, ja mums ir tik ļoti atšķirīgi juridiskie noteikumi dalībvalstīs. Vai, mēs, vai mums ir jāgaida, kamēr krīze iestāsies, vai bankrots tiešām būs nenovēršams? Un tad mēs vēršamies Eiropas institūcijā ar lūgumu pēc palīdzības. Šaunmakera kungs runāja par runāja par šo kā labāk izmantot instrumentus, lai tiktu ievērotas akcionāru tiesības un kā šo pirms krīzes pasākumu kopumu izmantot tā, lai ņemtu vērā visas intereses Nu, un runājot par izraisītājiem, attiecīgajai sistēmai ir jābūt caurskatāmai. Un ir jābūt iespēja strādāt ar kvalitatīviem datiem vai op, regulātoram šāda iespēja, šāda pieeja informācijai būs. Un vēl mans pēdējais jautājums. Vai mēs varam rēķināties ar tādu kā trīs vai četru slāņu sistēmu, kurā būtu institūcija, kas nodarbotos ar sistēmiska riska novēršanu, tad uh, eh, cita institūcija, kas nodarbotos ar risku, kas apdraud uzņēmumus. Kā mums izmantot ebu uh, pārobežu sistēmiska riska um, neutralizēšanai, jo sistēmai ir jābūt tādai, kas ļautu tirgum darboties un patērētājiem būt drošiem. Mums ir vajadzīgs lielāka, lielāka harmonizācija un ja mums ir Ja mums ir šis likvidēšanas fan, fonds, kā mums apvienot spēkus vai panākt, lai katrs darītu tieši to, kas ļautu un kopīgi novērst lielāku nelaimi, sasaistot dažādas, iesaistītos dažādus spēlētājus. Es uzdevu ļoti daudz jautājumu. Bet varbūt jūs varētu vienoties, kā jūs varētu atbildēt. Paldies. Jā, jāsaka, tas ir patiešām liels izaicinājums, jo Elīsai bija daudz jautājumu, jo viņa bija referente. Tagad dosim vārdu runātājiem, bet lūdzu neaizņemiet pārāk ilgu laiku, jo ir arī ēnu referenti un ir uh, vairāk citi jautājumi, citi cilvēki, kas gribētu uzdot jautājumus, un tos mēģināsim arī apvienot. Tādēļ, vai kāds no jums gribētu izteikties pirmais, vai man šobrīd um, izjautāt runātājus tādā pašā secībā? Kluzakungs, lūdzu jums vārds. Lielas paldies! Tik uzdot ļoti svarīgi jautājumi. Pirmkārt, sasaiste starp uh, Eiropas interesēm un nacionālām interesēm. Nu, intereses ir vienas. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad šīs intereses ir tieši tās pašas. Tātad mēs runājam par Eiropas Savienības finansu stabilitāti, kas nesīs labumu visai Eiropas Savienībai. Mēs arī uzskatām, ka mēs varam to panākt tikai tad, ja būs stabilitāte vietējā tirgu. Ja mēs atgriezīsimies pie visu krīžu cēloņiem Eiropā, nu, vienalga, kas tā nebūtu par krīzi, vai tā būtu vietēja, reģionāla vai globāla krīze, tas vienmēr saistīts ar vietējo uh, līmeni. Un te mēs pārim pie otra jautājuma. Mēs esam uzsākuši ļoti labu, ļoti svarīgu procesu, lai varētu izveidot Eiropas pārraudzības iestādi. Mēs šo procesu atbalstām. Un ir būtiski uh, arī atstāt ļoti um, svarīgās vietējo pāraudzības iestāžu atbildību un darbus viņu ziņā. Tas ir, lai mums būtu arī spēcīga vietēja līmeņa pāraudzība. Tas ir tādēļ, ka vietējā līmeņa problēmas, ja tās tajā pašā līmenī netiek arī risināts, tad tās apvienojas kļūst par reģionālām pārrobežu problēmām, starptautiskām un Eiropas problēmām. Tieši tādēļ ir būtiski, lai pašā procesa sākumā šīs problēmas tiktu risināts arī lokālā līmenī. Un pavisam neliels komentārs arī par to, kā tad mēs īsti atzīstam tās augtās sistēmiskās institūcijas. Nu, jāsaka, mēs reizēm runājam ne tikai par šīm sistēmiskajām institūcijām, bet reizēm ir arī sistēmiskas uh, situācijas, ko rada ne šīs sistēmiskās institūcijas. Te mēs runājam, eh, piemēram, par Northern Rock. Tā sistēma, kas tika radīta, bija sistēmiska situācija, bet to radīja arī nesistēmiskās institūcijas. Jāsaka, nu, ka šī diskusija ir nedaudz plašāka tomēr. Es apsolījos ātri atbildēt, bet man ir jautājumi arī citiem runātājiem. Varbūt man arī ir iespēja viņiem tos uzdot. Jūs runājat par to, ka jūs vēlētos likvidēt tā saukto vai arī vairākas institūcijas, kas sistēmiskā ziņā nav tik ļoti svarīgas. Tādēļ man ir jautājums, kāda, kāda izskatītos Eiropas finansu tirgus struktūra, ja mēs šodien atbrīvotos no šīm nesistēmiskajām uzņēmējdarbības daļām? Vai tas uh, sistēmisko risku palielināt vai pamazināt? Kā jūs uzskatāt? Paldies! Paldies! Lamanda kungs. Labi, es atbildēšu arī šobrīd uz jautājumiem, izteikšos pavisam īsi. EBA vajadzētu pieaugt, tātad Eiropas banku iestādē vajadzētu palielināties, un tai vajadzētu attiekties arī uz pārrobežu grupām, jo uh, Uh, notiek kolēģijas, kur uh, satiekas šie attiecīgie darbinieki, lai varētu diskutēt un pieņemt lēmumus. Un Eiropas Banku iestādē vajadzētu būt primārajai iestādē šeit. Nākošais jautājums. Fondus vai finansējums vajadzētu izmantot, lai atmaksātu um, tātad ieguldītājiem maksātnespējas gadījumā. Nu, man ir vēl viens priekšlikums. Es ieteiktu darīt vēl ko vairāk. Ja mēs runājam par pārobežu banku grupām, tad mēs runājam par 40, 50, 60 miljardiem kapitālā. Un tas nozīmē, ka maksāt nespēja patiesībā ir ne, neiespējami, jo ja viņi nu, pazaudē 10, 15 miljardus, tad uh, na, nav viņi gluži maksāt nespējīgi. Viņi zaudē finansējumu, bet nu, maksāt nespēja tā nav. Turklāt, ja mēs runājam par krīzi, tad ir nepieciešama uh, vidēja termiņa finansējums. Iepriekšējā krīzē bija um, tātad ideja, ka to vajadzētu izmantot, bet nebija struktūras, kas ļautu izmantot šo finansējumu, šos aktīvus un ļautu tos laist arī tirgū. Tas ir tas būtiskākais, manuprāt. Eiropas iestādēji vajadzētu būt visas Eiropas Uh, mēroga instrumentam, lai varētu risināt krīzi, kas sākumā vienmēr ir maksātspējas vai um, likviditātes krīze. Tātad jautājums, kad vajadzētu iejaukties, kad vajadzētu notikt intervencija? Nu, manuprāt, tam ir jābūt šīs iestādes ziņā. Tai ir jābūt ticamai, atbildīgai iestādēji, un šai iestādēji vajadzētu no, uh, novērtēt situāciju, saprast, kad tiek zaudēta uzticība, un, ja tas notiek, tad vajadzētu to ātri darīt. Protams, var arī būt vairāk šie um, veidi, kas nosaka, kad tas ir jādara, uh, bet, ja šādi punkti tiek noteikti, tad kāds noteikti mēģinās to apiet. Tādēļ es domāju, ka šeit būtu jābūt rīcības brīvībai attiecīgajai iestādēji. Un EBA, Eiropas banku iestādēji, nu, Eiropai nepieciešams liels, plašs instruments, un pagātnē esam arī redzējuši, ka tirgus var ļoti zaudēt, ja tirgum nav uzticības un nav nevienas iestādes, kas varētu sagatavot informāciju un kontrolēt situāciju. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams izveidot spēcīgu Eiropas iestādi, cik ātri vien iespējams, tādu iestādi, kam ir pieejama visa attiecīgā informācija, lai mēs varētu nodrošināt vienlīdzību visās dalību valstīs. Bet pirmkārt šī iestāde mums ir jārada. Es patiešām šķiet, ka man laiks ir beidzies, tādēļ tas arī šobrīd viss. Paldies. Thank you. Um, on the, on the first question, national... Paldies. Jā, pirmais jautājums. Tātad nacionāls intereses pret Eiropas interesēm. Es domāju, ka šeit mēs varam būt. Šeit viss ir pilnīgi skaidrs. Ja mēs palaukamies uz Fortis, uh, gadījumu, kad uh, kaut kas bija jādara gan Beļģijas pusē, gan Nīderlandes pusē, nu tad bija problēma ar koordināciju patiesībā. Tad es domāju, ja mēs gribam labi strādāt ar Eiropas vai pārobežu grupām, tas ir jādara Eiropas līmenī. Un tātad šeit mums ir nepieciešams um, starpnieks, tā kā, kas varētu strādāt un novadīt informāciju tādēļ tādās situācijās mēs zināsim, ka ja nepieciešams kaut ko darīt, tad būs cilvēki, kas sastrādāsies. Un krīzes laikā šīs iestādes priekšsēdētājs iznāks priekšā un viņam būs lēmuma tiesības, kas tātad būs pār pārējiem lēmumiem. Tas ir ļoti būtiski, jo krīzes laikā nepieciešams ātri pieņemt lēmumus. Un, nu, pievērsīšos jūs pēdējiem jautājumam. Lūdzu, uh, neiesaistīsim krīzē trīs iestādes. Tātad, ja ir banka, un uh, pēc tam ir jārunā ar apdrošināšanu un pārējām iestādēm, tad krīzes laikā to nedarīsim, jo EBA, Eiropas banku iestādē, ir jābūt priekšā, viņiem jābūt spējīgiem rīkoties un viņiem jābūt spējīgiem pieņemt lēmumus. Ko mums darīt ar šo depozītu apdrošināšanu? Depozītu garantijām. Nu, šeit es varētu jums piekrist. Vai depozītu apdrošināšanas naudu vajadzētu izmantot, lai glābtu bankas? Es domāju, ka nē. Ja šī nauda ir paredzēta tiem, kas naudu noguldījuši, tad izmantosim to arī tiem mērķiem. Un, kā jau es minēju, tad lielajās bankās nekad nebūs pietiekami daudz naudas. Tas nozīmē, ka šo depozītu apdrošināšanas, depozītu garantijas fonds tiks iztukšots, bet tad, kad tas būs vajadzīgs noguldītājiem, šīs naudas vairs nebūs. Tādēļ aizsardzības funkciju mazajiem noguldītājiem vajadzētu nodalīt beigu beigās tam, tieši tam šis finansējums ir arī nepieciešams. Nošķirot to no šīs bankas glābšanas, šīs uh, pārstruktūrēšanās vai arī sloga sadalīšanas funkcijas. Šīs lietas nevajadzētu jaukt. Depozīta garantijas, lai paliek arī noguldītājiem. Runājot par preventīvajiem pasākumiem. Šeit es redzu, ka jūs gribat ātrāk turpināt darbu. Uh, jo mēs nevaram vien sagaidīt, kad būs šis jaunais ietvers. Bet es gribētu teikt, ka dažas no valstīm jau strādā ar jauno rezolūcijas režīmu, piemēram, Ukrainā tāds ir uzsākts. Un, manuprāt, arī vairākas citas valsts jau par to domā. Es gribētu teikt, lai ieteikt, lai mēs izmantojam šo iespēju uh, un lai dažādās valstīs mēs vismaz darītu kaut ko līdzīgu. Citādi mums būs 27 dažādi uh, pasākumu plāni, kas nu, nevarēs savā darbā sastrādāties, ja būs vispārēji krīze. Mums nepieciešami arī likumi, nepieciešami tie arī valstu līmenī, bet nu, šeit tieši tas pats jārīkojas līdzīgi. Un nobeigumā runājot par šiem trīs līmeņiem. Šeit es ieteiktu būt uzmanīgiem. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, lai mums būtu viena tāda rokas grāmata attiecībā uz to, kā rīkoties, un, ja mēs runājam par efektivitāti, tad kas tad īsti šo darbu darīs? Beigu beigās attiecībā uz pārobežu bankām mēs īsti nekad nezinām, tas vienmēr atkarīgs no situācijas, bet efektivitātes iemeslu dēļ reizēm būtu vienkāršāk attiecībā uz lielajām grupām. Tātad, uh, ka va, reģionālā līmenī, Eiropas līmenī un vietējā līmenī šie lēmumi tiek pieņemti. Bet Eiropas centrālā banka ir lielisks piemērs. Uh, tur viss darbs tiek veikts um, pamatojoties noteikumiem, kas ir kopīgi sastādīti. Tādēļ, manuprāt, šī palīdzība ir ļoti būtiska, lai pieeja neatšķirtos, un tad ir jābūt skaidram, kas tad īsti dara. Te mēs runājam par efektivitāti. Eiropas banku iestāde var iejaukties arī um, zemākā līmenī, ja darbs netiek veikts pietiekami ātri. Paldies! Well, I think these are very important. Šķiet, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, ka tie tiešām nosaka eh, finanšu stabilitātes nākotni visā Eiropas Savienībā. Tad par interesēm. Eiropas Savienības un nacionālās intereses. Šobrīd mēs zinām, ka finanšu stabilitāte ir jāpanāk visos līmeņos - nacionālā valsts līmenī un um, arī Eiropas Savienības līmenī. Bet kā to panākt? Eh, problēma sāks tad, kad lielākās valsts sāk eh, realizēt savus intereses uz citu mazo valstu rēķina. Un šo situāciju vajadzētu regulēt ar dažādiem pasākumiem, bet gal galā mēs gribam panākt finanšu stabilitāti, mēs gribam nodrošināt patērētāju aizsardzību nacionālā, reģionālā līmenī. Un tad, ja mēs to vēlamies panākt, tad interesēm jātuvinās par eh, depozītu garantijas schēmu. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, Šīs garantijas schēmas uh, varētu palīdzēt uh, noguldētājiem, mazām bankām, bet ja būtu kaut kāda milzīga bankru situācija, kur būtu iesaistīts milzīgs bārobežu banks, tad uh, šāda garantijas schēma droši vien nepalīdzēs. Un mēs nedomājam, ka depozītu schēmām vajadzētu tikt izmantotām, lai glābtu lielas pārobežu bankas citas alternatīvas ir jāmeklē šai ziņā. Tālāk par palaišanas mehānismiem, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tomēr par to ir jādomā, ja jūs vēlaties realizēt agrīnās iejaukšanās politiku, tad jums ir jāvienojas par noteikumu komplektu, kas būtu kvalitatīvi un kvantitatīvi. Kapitāls, protams, ir viens no šādiem aspektiem, par, jo mums ir jāskatās uz kapitālu, dažādiem īpatsvariem un arī riska īpatsvaru. Uh, dažādām uh, šīm te proporcijām, uh, tomēr būtu ļoti interesanti izvērtēt ietekmi par to, kur tad ir tie attiecīgie signāli, gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie, kas būtu izmantojami, lai uzsāktu kādu rīcību. Par daudzslāņu sistēmu neatkarīgi no struktūras, ir jānodrošina finanšu stabilitāte, jāņem vērā arī Eiropas Savienības banku diversitāte, mēs runājam par finanšu stabilitāti, bet Ir arī tādas bankas, kuras dēļ savas iekšējās struktūras tomēr ir jāuzrauga vietējā līmenī, kur varbūt nav tāda sistēma, kas kavē uzraudzību plašākā līmenī. Tāpēc ir nepieciešama tāda daudzslāņu sistēma, daudz līmeņu sistēma, tas droši vien ir īstais ceļš uz priekšu. Tālāk par šo palīdzības fondu, Resolution Fund, ja tāds tiks radīts, tad droši vien to vajadzētu vadīt no Eiropas Banku uzraudzības iestādes puses. Paldies! Es domāju, ka tagad mēs dosim vārdu ēnu referentiem. Es gan nezinu, vai kāds no viņiem gribēs kaut ko teikt, jo šķiet tagad gan pacēla roku Hubneris kundze. Lūdzu! Paldies! Es Šķiet, ka gribētu uzdot jautājumu Šenmakeru kungam. Vispirms par šo atrisināšanas fondu, Resolution Fund, jūs esat noraidījuši fonda ideju. Kāpēc uzskatāt, ka neviens fonds nav, nevar būt pietiekami liels, lai palīdzētu šajā situācijā, bet varbūt šo Resolution fondu varētu izmantot mazajām bankām, jo sistēmā ir arī mazās bankas arī ar dažādām fondētajām schēmām. Un, ja būs mazās bankas, tad kāda būtu šīs liekšņa vērtība? Un vai jūs esat lasījis kādas ietekmes izvērtējuma analīzes, kas varētu palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu šajā jomā? Un mans otrais jautājums ir par šo dzīvo testamentu, living will. Es uzskatu, ka jūsu komentāri bija ļoti interesanti. Protams, šādā problēma laikā šāds uzņēmuma testaments varētu būt kā risinājums pārobežu bankām, jo pārobežu elements ir kaut kas tāds, kas mums ir ļoti svarīgs tieši saistībā ar šo uzņēmumu testamentu. Un jautājums. Kā jūs redzat, kā šīs te tēmas saskan ar pārobežu kontekstu, jo tagad mēs cenšamies atrisināt pārobežu kontekstā kādu risinājumu. Ko jūs šeit redzat? Vai institūcijas varētu palīdzēt sagatavot eh, šādu testamentu, kaut vai bankas testamentu, banka ir pārobežu, ar pārobežu aktivitātiem, vai varētu kaut kādā veidā palīdzēt šādu testamentu sastādīt? Un eh, kā, kāds ir jūsu viedoklis par eh, attiecībā uz pārobežu regulatīvo tādu sistēmu, tīpaši ņemot vērā pārobežu elementu un sloga dalīšanu? Es atbildēšu uz visiem jautājumiem, jo mums ir tikai ceturdaļ stunda. Eh, Olis Šmits, tad Kei. Portiskungs nav ieradies, un tad Žosē eh, Mānuels un eh, vēl Seklūnesa kungs. Lūk, tie ir visi cilvēki, kas pieteikušies uzdot kādu jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par eh, jūsu runām, tā jūsu uzstāšanās, visu uzstāšanās bija ļoti interesanti. Un es arī uzskatu, ka ir līdzsvars starp stabilitāti un drošību, kā patērētājs, kā investors adaptētājs, arī kā nākamais pensionārs. Es gribētu, lai mani uzkrājumi dot kaut kādu atdevi. E, tāpēc es gribu uzskatu, ka simtprocentīga stabilitāte nedos man attiecīgo atdevi. Vai jūs uzskatāt, ka visas šīs dažādās direktīvas, visi šie dažādie instrumenti dažādās jomās Vai tad mēs neesam panākuši to līdzsvaru? Mēs rakstam direktīvu pēc direktīvas, viens aiz otra, mēs eh, kraujam visu kaudzē un galu galā mums būs problēmas, mēs nevarēsim nodrošināt likvidāts rādītājs. Komentārs par agrīno iejaukšanos. Vai tā ir tiešām ļoti laba doma aizliegt kādus eh, finanšu produktus? Mēs zinām, ka Grieķijai iet švaki šobrīd un arī atsevišķas bankas Eiropā cenšas eh, kaut kādā veidā iejaukties šajā situācijā, saglābt savu naudu, citie, ka apvaino šīs naudas par kaut kādiem spek bankas par spek spekulatīviem eh, darījumiem, vai jums šķiet, ka aizliegums aizlieg darboties ar kaut kādiem produktiem, vai tā ir liederīga, laba lieta, vai arī ir kaut kādi citi agrīnās iejaukšanās mehānismi, kurus varētu izmantot? Tālāk par šo fondu. Šo fondu piedāvā iztenot arī mūsu valstī, tas ir Zviedrijā. Vai kāds ir izpētījis, cik efektīvs būs šās fonds? Mums jau bija krīžu situācijas 90. gados. Varbūt, ka vēl kādas krīzes būs. Vai šis fonds būs vismaz instruments? vai arī Šonmakers uzskata, ka fonds nav vajadzīgs, tāpēc, ka tas ir pārāk mazs, pārāk nenozīmīgs un, ticik, arī nepalīdzēs neko atrisināt. Paldies! Paldies visiem par komentāriem. E, jūs katrs pasvītrojat nedaudz savādāku rakursu. Mēs visi piekrītam, ka pārobežu institūcijas ir ļoti svarīgas, lai varētu veidot vienotu tirgu. Droši vien tas attiecas arī uz uz mums šeit, jo mēs domājam ar patērētāju aizsardzību. Tātad jebkura konverģence depozīta garantijas schēmās ir atbalstāma. Un arī šī te vienošanās par vienotu likumu grāmatu, arī īstenošanu vienādi visās dalībvalstīm ir atbalstāma lieta. Es domāju, ka mēs sākam no tāda ļoti spēcīga laba pamata. Bet tomēr es gribētu zināt nedaudz vairāk par to, kāpēc ir tāds uzskats, ka īpaši sapratnes memorands starp dalību valstīm ir tīpaši valdībām un regulātoriem nebūs pietiekams, ka tā vietā mums ir nepieciešama pieņemt kaut kādu īpašu regulu krīzes pārvaldībai, kas darbotos vēl papildus. Es saprotu, ka sapratnes me memorands jau ir ļoti spēcīgs līguma instruments, vai vismaz tāds tas varētu būt. Un otrkārt, vai šī e, atrisināšanas iestāde, vai tā nebūs vienkārši tāda regulātoru grupa, e, kas darbosies institūcijas vai te nevarētu darboties vienkārši sadarbības formās ar institūcijām, kāpēc nepieciešama papildus aģentūra? Un e, es nesaprotu, kāpēc jau tagad Mēs nerunājam konkrēti par katras institūcijas darbu. Šīs sistēmiskās institūcijas tās nav īpaši daudz. Vai tad jau regulātoriem tagad nevajadzētu strādāt ar šīm sistēmiski nopietnajām institūcijām, lai atrisinātu visus jautājumus? Man ir jautājums kāda būtu tad miedarbības starp garantiju schēmu, Eiropas depozītu garantiju schēmu un funkcionējošām vietējām schēmām? Kā jūs redzat saiknes starp divām? Ir tīpaši, ja mēs eh, runājam par tādām sistēmām, kas attiec tikai uz lokāli vai nacionāli operējušām bankām. Paldies, priekšēdētāji. <clears throat> Man ir daži specifiski jautājumi. Šobrīd mēs runājam par finanšu uzraudzību un tās arhitektūru Eiropā, un es pats gribētu komentēt tādu iespēju, kāda varētu būt atbildība šai Eiropas kolēģijai vai šai institūcijai. Un, ja šī atbildība attiektos uz visām Eiropas valstīm, tad šī iestāde varētu izmantot dalību valstu finanšu uzraudzītāju pieredzi un sadarboties ar tiem, neveicinot jaunu birokrātijas veidošanos. ja būtu, ja varētu izveidot fondu ar tādu sākotnēju vai iepriekšēju finansējumu, tad tas arī būtu saskaņā ar stratēģiju 2020. gadam. Un sākotnējais priekšlikums, kurš joprojām tiek apspriests, garantētu gan depozītu drošību, gan piedāvātu arī tādu sistēmisku elementu, kas ļautu uh, izvairīties no pilnīga sistēmas sabrukuma. Un Grieķijas gadījumā tiek runāts par to, ka šī iestāde varētu pārvaldīt arī valsts parādu, un sapratnes memorands par to būtu jāvienojas iepriekš, lai pirms, tad pirms notiek ļaunākais, jums ir iespēja tomēr ietekmēt notikumu gaitu. Un es nedomāju, ka pareizais ceļš ir ļaut uh, citām valstīm izsmēlt to, ko ir savārījusi kāda īpaši neveiksmīga dalība valsts. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot profesoram Šanmekaram par bankām. Bankas ir pārāk liels, lai varētu bankrotēt. Tātad šī te tēma. Vai jums šķiet, ka tāda struktūrāla piekā, kaut vai voka priekšlikums atdalīt investīciju bankas no pārējā, vai tas atrisinās? bet no otras puses eh, šie dzīvo uzņēmumu testamenti. Jūs eh, gribat atdalīt tās bankas daļas, kuras, eh, kurām varētu ļaut nogrimt, un no tām daļām, kurus vajadzētu glābt. Vai jūs nevarētu paskaidrot, kāda starpība ir starp šiem diviem gadījumiem, lūdzu? sistémicas porque los riesgos sistémicos los puede producir cualquier entidad y las instituciones sistémicas Jā, par sistēmiskām institūcijām. Tātad tas ir tāds daudzpusējs koncepts, kur ir nepieciešama daudzpusīga definīcija. Mēs runājam par pārstruktūrēšanās procesiem, bet vai tas būs pareizi? Mēs patiesībā domājam par atsevišķiem individuāliem procesiem, kurus varētu pārstruktūrēt. Uh, Ja mums ir krīze, tad eh, ir svarīgi ņemt vērā to, ka atsevišķas reakcijas var viens otru papildina, uzslāņojas. No sākuma ir tā kā ugunsgrēka dzēšana, un tad citi nāk un atkal palīdz, un te ir papildinoši elementi, kas uzslāņojas viens uz otra. Un tad vēl ir kaut kādi nacionāli instrumenti, kas arī iedarbojas. Un, eh, ja jūs sakat, ka mums ir nepieciešams fonds, ka, lai atbalstītu restruktūrēšanos, lai mm, palīdzētu visā, visas Eiropas Savienības kontekstā, bet tas ir cits risinājums, un ar to ir to jārīko savādāk. Restruktūrēšana ir nepieciešama, un, bet gal galā, kas par to maksās, tāds ir jautājums, un tas ir skaidri jāpasaka, kā finanšu sistēmai ir pašai jāsadz savas izmaksas. Ja valsts sektors iesaistīsies katru reizi, dodot naudu finanšu sektoram, tad vajadzētu arī publiskam sektoram pēc tam atgūt savu ieguldījumu atpakaļ. Un uh, esošajā krīzes situācijā mums jau ir jādomā par šādām lietām, tad visa nauda, kas tiek dota sektoram, tomēr kaut kādā veidā būtu jāatgūst. Es atvainojos. Uh, tad katram tikai pusotras minūtes atbildēm tiek dotas. Es atvainojos par tādu steigu, bet es gribētu atgādināt deputātiem un citiem, ka pēcpusdien mums ir sēde kopā ar nacionāliem parlamentiem, tāpēc jūsu vieta būs pārvietot uz citu vietu, tāpēc paņemiet, paņemiet varbūt savus dokumentus līdzi. Un tagad došu iespēju atbildēt, lūdzu, Jādī kundze. Paldies. Es vēlētos atbildēt iepriekšējiem runātājiem, es nav tāda režīma, kam nebūtu nekādas kļūdas vai katastrofas iespējams. iespējams. Tas nozīmē, ka jebko, ko mēs darām, ne, lai cik nebūtu to direktora, kas mēģina nodrošināt simtprocentīgu finansu stabilitāti, tā nekad nepastāvēs. Un ir iespējams arī atstāt riski iespēju šajā sistēmā. Tieši tādā veidā mēs arī panākam izaugsmi. Mēs sasniedzam tādu brīdi, kad ir milzīgi uzkrājies riska uzkrājumi, tātad tas ir saistīts ar spekulācijām vai arī to, ka palicis toksisks kāds produkts, kas tirgū tika izmantots, un pēdējo gadu laikā tas bijis jo īpaši svarīgs, un tā ir tā problēma. Un tieši tādēļ nepieciešams skatīties, kādi ir tie signāli, kad regulējušas iestādes skatās, jā, šobrīd ir patiešām milzīgs risks, un to kaut kā vajadzētu cīnīties. Nu, varbūt tāda īslaicīga aizliekšana ir laba lieta lai arī esmu pret to, ka tiek aizliegti kaut kādi finansu produkti, uh, jo, manuprāt, tas ir, nu, ļoti neveiksmīgs solis, jo tādējādi mēs neļaujam tirgum izfiltrēt, kas ir labs, kas nav slikts, bet īslaicīgs aizliegums varbūt būtu pozitīvs. Un runājot par šo rezolūcijas par, pārstrā, par pārstruktūrēšanas fondu, kas tad īsti par to maksās, tika uzdots jautājums. Nu, ja šīs iznāk, izmaksas būs jāsadz finanšu nozarei, nu tas nozīmē, ka varbūt beig beigās tiem gala lietotājiem būs jāsadz šīs izmaksas. Tas tāds nodošanas efekts un beig beigās tas nonāk pie gala lietotājiem. Tas ir tādēļ, ka ir paaugstināts cenas un tā tālāk. Nu, nevienmēr tā, protams, ir. Bet mēs esam pamanījuši, ka pēc krīzes uh, dažiem produktiem cenas ir palielinājušās. Protams, jo vēlreiz jāsaka, ir jābūt kaut kādam risinājumam nozares uh, un valstu starpā, kas varētu to situāciju uzlabot, un tas visticamāk arī nozīmētu, ka šo risku sadala Eiropas uh, valdības un nozares pārstāvi. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Pirmais jautājums tika jautāts par šo rezolūcijas fondu, par pārstruktūrēšanās fondu. Uh, Nu, vai mums vajadzētu tādu arī mazajām bankām? Ne, atbildi ir nē, jo, ja mazās bankas, ja pieeja nav no sistemātiska, tad tās nav jā, jāglābj. Šeit es gribētu um, atgriezties pie tirgus disciplīnas. Ja mazās bankas, um, viņām neizdodas paveikt viņas bankrotē, tad vajadzētu būt pēc apdrošināšanas sistēmai, kas tātad sedz zaudējumus. Un šis resolution fund, tas ir kaut kas cits. Nu, pēc krīzes, protams, ļoti jau jauki ir runāt par tādu fondu, kas uh, visiem ir jāsadz beigu beigās. Bet es gribētu teikt, ka krīzes pārvaldība ir valdības rokās jautājums un ja ir tā